Proszę Państwa. Godātie deputāti. Jest 15 po. Mums e, ir jāsāk, jo mēs e, esam nosabojušies par 15 minūtēm akadēmiskais ceturksnis, un parasti jau mēs sākam akadēmiskā ceturkšņa ietvaros. Vēlējos pateikt, ka jā, tagad mums ir jāsāk. Kā jau es teicu, 15 minūtes ir pagājušas kopš sēdes sākuma. Un sveicināt! Vispirms es vēlētos apsveikt un izteikt savu atbalstu un uzslavas ka Dorfman kungs eh, tik ātri ir sagatavojis eh, savu uzmetumu, un tas ir ļoti labi. Tas ir saistīts ar omnibusu, un tas ir ļoti augstu vērtējams. Vēlreiz paldies! Un kā jau es teicu, mēs esam gatavi visu procedūru pātrināt un Dorfman kungs ir griezies ar lūgumu pie deputātiem, lai jautājumu sekretariātam jūs iesūtītu pēc iespējas ātrāk. Jautājumi, kas ir saistīti ar trim problēmām. Un uh, kā veidosies attiecības starp Eiropas Savienību dalību valstīm, to reģioniem, lauksaimniecības jomā. Un kādu stratēģiju dalību valstis piemēros labākas pārvaldības īstenošanai. Katrā ziņā šis jautājums ir ļoti aktuāls, tātad attiecību noskaidrošana vai attiecību pārvaldīšanu starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Un eh, šīs jaunās pārvaldības galvenais nolūks ir sniegt pakalpojums iedzīvotājiem pārtiks drošības jomā. Tas eh, savukārt eh, ir saistīts ar pirmo pilāru. Un Tas ir iepriekšējais ziņojums, ko mēs izskatījām, ko ir sagatavojusi revīzijas palāta, un eh, kā mēs varam to saistīt kopā ar otro pilāru, kas savukārt runā par lauku ainavu un e, lauku infrastruktūru saglabāšanu, lai cilvēki neaizplūst prom no laukiem. Uh, ir parādījusies jauna ideja, jauns projekts, kā stiprināt lauksaimniecību, lai tā būtu konkurētspējīga un spētu pretoties globalizācijas triecieniem ir vesela virkni tā saucamo stabilizējošo faktoru šeit izskatīti. Problēmas, kas ir saistīts ar klimata izmaiņām un ar citiem izaicinājumiem un uh, lauksaimniekiem vajadzētu saņemt arī atlīdzību un kompensāciju, ja viņi piedalās publisko pakalpojumu sniegšanā. Eiropas kopīga iekšējā tirgus organizācija attiecas arī uz uh, lauksaimniecību, un arī lauksaimniecībai ir jāsniedz savus ieguldījums tirgus stabilitātē. Kāda ir šī pārtiks ražošanas ķēdīte no lauka līdz galdam? Šie jautājumi ir nosūtīti DJ Agri, un šobrīd mūsu vidū ir Agri ģenerāldirektors un e, kopā ar saviem palīgiem Viņa atbildēs uz mūsu jautājumiem, piedalīsies diskusijās. Paldies, ka jūs esat bijuši tik atvērti omnibus e, idejas ietvaros šai sadarbībai. Tātad dodu vārdu vispirms Dorfman kungam, un pēc tam došu vārdu ģenerāldirektoram. Lūdzu, Dorfman kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es arī nevēlos e, tērēt daudz laiku, jo, kā jau tika norādīts, iepriekšējās nedēļās mēs esam mēģinājuši sagatavot ziņojuma projektu, lai mēs varētu ievērot laika grafiku. Un laika grafiks, eh, proti, paredz, ka 17. maijā šeit komitejā mums ir jābalso par ziņojumu. Un mums ir arī izdevies ar līdzstrādnieku un eh, sekretariātu palīdzību sagatavot eh, ziņojuma projektu. Vakar es visiem to nosūtīju angļu valodas versijā, lai kolēģi ar to varētu iepazīties. Tas nozīmē, ka kolēģi jau tagad varēs sākt pārdomāt iesniedzamos grozījumus un sākt tos formulēt. Pēc šī ziņojuma prezentēšanas mums ir atvēlēts līdzinoši īs laiks grozījumu iesniegšanai. Par ziņām saturas vispār nerunāšu, jo Tas e, gluži nav šīs sanāksmes mērķis. 12. martā ir paredzēta oficiāla šī ziņojuma prezentēšana mūsu komitejā, un tad arī mēs par ziņojumu varēsim runāt. Šī rīta sanāksme ir paredzēta tam, lai kolēģi varētu uzdot jautājumus komisijai. Tātad Mums ir paredzēta jautājuma un atbilžu sesija. Ti, lai viss ietu vēl raitāk, es biju aicinājis visus sagatavot šos jautājumus jau iepriekš. Tad, tad eh, sadalījums atbilst manam ziņojumam. No sākuma mēs runāsim par jauno modeli attiecībās starp parlamentu un valstīm, Otrajā daļā savukārt mēs runāsim par klasisko pirmo un otro pīlāru KLP. Un mm, trešajā daļā savukārt mēs runāsim par to, kur vajadzētu mm, sniegt lielāku atbalstu lauksaimniekiem. Tas nozīmē, ka par saturu es tiešām neko nevēlos teikt. Es eh, gribētu aicināt, eh, lai komisija nāk klajā ar savu ievadvārdu, un pēc tam arī kolēģi varēs uzdot jautājumus. Paldies! Paldies! Es e, domāju, ka mēs varam tad arī ķerties e, klāt un dot e, vārdu komisijas pārstāvīm Bogales kungām. Procedūra, kas tika ieteikta pēc Dorfmana kunga priekšlikuma, uh, mūsu darbu ir ļoti pātrinājusi. Tas patiešām ir tāds labs veids, kā strādāt. Došu vārdu Bogeles kungām, un, protams, var izteikties arī citi jūsu kolēģi, ja viņi to vēlās darīt. Lūdzu. Uh, <clears throat> thank you. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies Dorfmana kungam. Paldies eh, galvenokārt par lielisko sadarbību. Patreizējā momentā, kuru nosaka ļoti ierobežojoša laika grafika, tāpēc eh, auglīga sadarbība bija īpaši svarīga. Vēlētos pateikties visai agrī komitejai par mums iesūtītajiem jautājumiem, jo tas mums palīdzēja sagatavoties šai viedokļu apmaiņai. Es vēlētos varbūt īsumā jūs iepazīstināt ar komunikē, mūsu sagatavoto komunikē, un man to palīdzēs diapozitīvas līdītes. Ne jau tāpēc, ka tas kaut kādā veidā e, novērsīs jūsu uzmanību, bet tas man palīdzēs atbildēt uz komitejas uzdotajiem jautājumiem. Ceru, ka manas atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem būs tik izsmeļošas, ka jūsu no jauna uzdotie jautājumi tiešām būs papildu jautājumi un nevis par manis jau pateikto. Par daudzgadu finanšu skēmu es nerunāšu, jo to vakar jau runāja Ettinger kungs, kur tiešām ir īstais cilvēks, kuram atbildēt uz šiem jautājumiem. Komunikē pēc savas būtības ir struktūrāls dokuments, kas eh, nosaka priekšlikumu kopumu, bet eh, komisija sagatavojot savus priekšlikumus galvenokārt mēģina interpretēt tos politiskos principus, kas parādās komunikē. Šos politiskos principus interpretēt eh, konkrēti īstenojamos pasākumos. Un tā ir gan DJ Agri, bet sadarbībā ar citiem ģenerāla direktorātiem mēs šo darbu esam paveikuši, tāpēc eh, lūdzu nepaģēriet no manis pārāk detalizētu izklāstu, jo mēs joprojām esam kā iekšēju procesu varā strādājot eh, pie šo konkrēto priekšlikumu izstrādāšanas bet eh, konceptuāli runājot par šī komunikē idejām, tas jau ir panākts. Uh, let me jump in the middle of the subject. Tagad uzreiz ķeramies vērsim pie ragiem. Viens no būtiskākajiem momentiem šajā komunikē ir jauns uh, KLP izpildāms modelis. Kāpēc izpildāms? Jo Daudzus gadus mēs esam raudzījušies uz to, kā tad eh, izpilde notiek un Tas, ka noteikumi Eiropas Savienības līmenī ir tik ļoti daudz šķautņaini, situācija neatvieglo tādējādi, ka to īstenot nav pietiekami viegli. Protams, 28 dalību valsts lielā mērā atšķirs pēc savas lauksaimniecības uh, uzbūves un pārvaldības. Mēs esam izveidojuši Eiropas Savienības eh, tiesisko ietvaru, kas ņem vērā atšķirības starp dalību valstīm, un, eh, protams, galvenais, ko mēs vēlamies panākt, ir, lai būtu pēc iespējas vienveidīgāka Eiropas Savienības pieņemto tiesisko aktu interpretācija. Un um, vienīgais, kā mēs varam samazināt administratīvo slogu, ir nodrošināt to, lai mūsu politikas interpretācija darbotos tā, ka tas būtu ļoti precīzi un detalizēti paskaidrots un interpretācijai īpaši daudz nekorektību nevarētu būt. Šis jaunais izpildu modelis nozīmē, ka Eiropas Savienības līmenī KLP mērķi tiks noteikti visiem likumdevējiem darbojoties kopīgi, bet dalību valsts varēs nākt klajā ar savām idejām. Un eh, Eiropas Savienības līmenī tiks eh, noteiktas pamatprasības, kas jāizpilda visiem. Uh, Tam savukārt ir nepieciešams budžets, jo budžeta vairākās kategorijās būs jāparedz naudas līdzekļi, lai dalību valstīm būtu skaidrs, cik naudas ir to rīcībā. Dalību valsts līmenī savukārt eh, KLP īstenošana tiks eh, pieregulēta un piemērota uh, konkrētās dalību valsts vai pat konkrētā reģiona vajadzībām. Un mēs vēlamies izvirzīt uh, konkrēti izpildāms uh, un izmērāms kritērijus. Un tādējādi tiešām ir nošķirt šie divi atbildības līmeni. ES būs atbildīga par kopējo ainu, izvirzīs mērķus, noteiks instruments izpildēji, bet eh, gala izpildītājs tas eh, būs eh, tieši dalību valsts vai reģionu galvenokārt dalību valsts, kuras jau mērtiecīgi varēs šos politikas aspektus īstenot. Protams, tas viss saistīts kopā ar KLP strateģisko plānu kur ietvaros dalību valsts izanalizēs savas vajadzības, pašas savus mērķus, kā arī to veidu, kādā veidā politika tiks īstenot. Šeit ir jaunā izpildu modeļa pilāri. Tātad augšpusē ir ES mērķi, pēc tam ir ES izvirzītās pamatprasības, pēc tam ir ES pārvaldības struktūras, tad ir dalību valstu līmenis un visbeidzot Eiropas Savienība atkal novērtē izpildīto un panākto proti tiek e, izanalizēta dalību valstu iesūtītās atskaitas. Līdz šim e, ļoti svarīgi šajā izpildu modelī ir tā saucamais KL, K saīcinājumā KLP, proti kopējā lauksaimniecības politika ar uzsvaru uz kopējām. Un pretēji tam, kas agrāk bija dzirdēts par izpildu modeli, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai tiešām tā būtu kopīga lauksaimniecības politika. Un nosakot eh, Eiropas Savienības līmenī dažādus eh, mērķus, mēs noteiksim arī pamatprasības, un šī te kopība ietver arī Eiropas Savienības pārvaldes struktūras. Nākamais eh, komisija akceptēs jauno KLP izpildu modeli, un visbeidzot, eh, tas ar Eiropas Savienības līmenī tiks pārbaudīts un kontrolēts. Proti, vai mērķi, kas tika izvirzīti, ir izpildīti. Tas vienkārši parāda to, ka mūsu piedāvātā sistēma nav kaut kas tāds, kas nosaka lielos vilcienos ieskicē vadlīnijas un ļoti vāji noteiktus mērķus. Nē, Mēs ļoti konkrēti skatīsimies uz to, kas notiek dalību valstīs. Līdz ar to šis kā kopīgums lauksaimniecības politikā saglabāsies. Mūsu komunikē komisija ir piedāvājusi vairākus Eiropas līmeņa KLP mērķus, un tie ir atspo, atspoguļoti šajā attēlā. Vispirms eh, iestāties par triecienu izturīgu un viedu lauksaimniecības nozdari. Jūs redzat šeit šos mērķus, un to, šos mērķus mēs esam tālāk eh, izskaidrojuši, attīstījuši un pilnveidojuši. Patiesībā šie mērķi tika izvirzīti jau 13. gadā, kad notika pēdējā lielākā LP reforma. Tagad mēs tam visam esam piesumējuši klāt arī vides mērķus. Tātad pirmais vieda lauksaimniecība Eiropā. Tas nozīmē, ka ir jāņem vērā arī zināšanas. Un, protams, saikne ar citām nozarēm un citām jomām ir ārkārtīgi svarīga. Runājot par izpildi, tad eh, mēs Vēlamies, lai uzsvars tiktu likts uz Eiropas Savienības noteikto mērķu izpildi, kā vispārējo tā konkrēto mērķu izpildi. Un, kā jau es teicu, tās bija dalību valsts, kuras Eiropas Savienības izvirzītos vispārējos mērķus piemēroja savām vajadzībām. Tad mēs esam nu, gatavi sagatavot konkrētus uh, indikātorus, saskaņā ar kuriem izmērīt politikas īstenošanas veiksmi. Protams, šie vispārējie indikātori atkal savukārt ir jāpiemēro dalību valstu līmenim, jo tikai tā jau dalību valsts varēs pašas pārbaudīt un pēc tam iesūtīt mums atskaiti par izpildi. Tā tad, kā jau es teicu, indikātoru noteikšana izpildes gadījumā ir jāveic dalību valstu līmenī un nevis, teiksim, konkrēta zemnieka līmenī. Tātad dalību valsts apkopos informāciju par to, kas notiek katrā konkrētā zemnieku saimniecībā, un tad dalību valsts veiks apkopojumu, vai Eiropas Savienības izvirzītie mērķi ir sasniegti. Dalību valstīm tātad būs jāizveido tāds ieteikumu vai likumu kopums lai zemnieks saprastu, ko no viņa gaida Eiropas Savienība. Protams, būs iekļauta arī ex-ante kondicionalitāte, kas ļaus dalību valstīm īstenot šo mūsu schēmu. Cits ļoti svarīgs pārvaldības struktūru elements kurš ir ļoti svarīgs mērķu sasniegšanai dalību valstu līmenī, ir kompetentā iestāde. Lielā mērā tas e, sasaucas ar patreizējā KLP ietvaru un kas ļoti labi darbojās. Un e, arī dalību valsts diez vai vēlēsies atkāpties un aizmirst šo struktūru. Tātad Ļoti svarīgi otrajā pilārā ir kompetentā iestāde. Kompetentā iestāde, kura arī certificē maksājošās iestādes. Nākamais elements tieši ir akreditētas maksāšanas iestādes. Tas eh, attieksies gan uz reģionu līmeni, un eh, šobrīd tas jau darbojās un negrasamies no tā atteikties. Tas ir ļoti svarīgi kā izpildē, tā arī finanšu pārvaldībai. Pēc tam šīs pārvaldības struktūras ieviesīs pārvaldības un kontrolas sistēmas, piemēram, jauno IACS monitoringa sistēmu, kā arī LPIS. Šīs abas sistēmas e, Eiropā ir darbojušās jau pēdējos 25 gadus, un šīs sistēmas taps saglabātas, jo tas ir paredzēts kā pirmajā, tā arī otrajā pilārā. Šī regula ir pietiekami detalizēta un uh, Eiropas Savienības līmenī mēs tik detalizēti vairs nestrādāsim, detaļas būs jāizgudro dalību valstīm. Nākamais eh, certificētas iestādes, kas pārbaudīs eh, grāmatvedību. Un pirms pāris gadiem tā bija tieši komisija, kura ieviesa so, šo vienas pieturas grāmatvedības ideju. Arī no tās nevēlamies nu atteikties. Tas eh, lielā mērā atvieglo mūsu darbību, jo nozīmē, ka pārbaudas tiek veiktas adekvātā līmenī un pārbaudas netiek uh, atkārtotas vienu soli augstāk, vienu pakāpienu augstākā līmenī. Tātad komisija nepārbaudīs nacionālo auditu, tikai to izskatīs, un to mēs saglabāsim. Šeit, šajā attēlā, mēs esam sadalījuši pa sastāvdaļām e, sistēmu, kas palīdzēs jums to saprast. Tātad, kāda ir komisijas loma, kāda dalību valstu loma? Patiesībā tas ir vēl tāds algoritms, kas tikai paskaidro manis tikko teikto. Atkal, augšējā lodziņā ir Eiropa eh, nosaka mērķus un indikātorus, pēc tam ir atskaišu sistēma, kuru sagatavos komisija. Un eh, tur ir atrunāts, ka eh, dalību valstis eh, nosaka mērķus, nosaka labuma saņēmēju, un tas viss tiek dalī, darīts gala saņēmēja interesēs. Manuprāt, šis ir ļoti labs attēls, kā konkrēti un schematiski saprast, kāda ir struktūra. Balstoties uz manis iepriekš minēto, domāju, ka ir godīgi apgalvot, ka ja sistēma tiks adekvāti īstenota, tas novedīs pie KLP struktūra plāniem, kuri būs vienkāršāki, īsāki un netik niansēti, kā patreizējie lauku attīstības plāni. Un e, bieži vien gan komiteju, gan, e, gan komisiju kritizē par to, ka politika Eiropas Savienības līmenī ir ārkārtīgi detalizēta un ierobežojoša, un to visu vajag ierakstīt e, lauku attīstības plānos un nevis komisijas līmenī, Eiropas Savienības līmenī. Tātad šī pārmēru birokrātija ir jāatstāj dalību valstu līmenī, un dalību valsts savukārt tālāk plāno sistēmas izpildi, un tas, e, to mēs saucam par subsidiaritāti. Tagad pāris vārdu par KLP zaļo arhitektūru. Un e, šeit ir mazliet jāabstraktējas, jo tas ir darbs, kas joprojām notiek, uh, Mēs sadarbojamies starp dažādiem ģenerāla direktorātiem, bet vairāki būtiski elementi tiešām ir saistīti ar zaļo arhitektūru. Šeit jūs redzat eh, visu pamatelementu kopumu, tā tad eh, savstarpēja saikne, zaļināšana. Tā tad zaļināšana ir obligāta Un visbeidzot, otrajā pilarā, pilārā ierakstītie klimata un vides pasākumi, kas ir jāīsteno lauksaimniecībai. Un mūsu komunikē, kas tad ir jauns? Patreizējo zaļo arhitektūru mēs nomainīsim. Un vissvarīgākais, un tas ir saistīts ar izpildes modeli, Tātad Eiropas Savienības līmenī mēs uzsvaru liksim uz to, kas ir jāpanāk, ne tik daudz uz to, kā to panākt. Vides un klimata mērķi, arī tos, protams, izvirzīsim Eiropas Savienības līmenī, bet eh, dalību valstīm būs jānosaka konkrēti mērķi, kurus eh, paredz KLP stratēģiskie plāni, un tas paredz arī to, ka e, dažādās dalību valstīs vides un klimatiskie apstākļi atšķirās. Tāpēc e, esam paredzējuši vietējo raksturu lielumu ņemšanu vērā dalību valstu līmenī. Un e, tas dalību valstīm ļaus sagatavot barības vielu pārvaldības plānu, lai lauksaimniecība varētu mums piedāvāt barības vielām bagātus pārtikas produktus, kas ir arī veselīgi. Tagad um, atgriezīšos pie sistemātiskas prezentācijas. Zaļā arhitektūra nākotnē varētu izskatīties šādi, kā šajā attēlā. Un um, prasība, specifiskums, kurš šobrīd ir iestrādāts um, izpildu sistēmā, ko mēs varam panākt ar zaļināšanu, un vēl bez tam ir iespējami divi varianti. To jūs redziet eh, kreisajā, eh, ko jūs, to jūs redziet labajā augšējā kvadrātā. Tas ir klimats un vide, un kreisajā pusē arī saglabājas eh, klimats un vide, bet tiks pielikt klāt arī pilārā viens paredzētā ekoshēma. Proti mēs patreizējo trīs līmeņu sistēmu aizvietosim ar divu līmeņu sistēmu. Un būs brīvprātīgais elements pirmajā pilārā, proti šī te ekoloģiskā schēma, kas būs obligāta dalību valstīm. Par šo kondicionalitāti runājot, mēs e, zaļināšanu un krusta atbilstību padarīsim vieglāk īstenojamu. To grasamies panākt ar augstākiem vides un klimata standartu izpildes ambīciju līmeņiem. Un eh, šobrīd ir paredzēta visas sabiedrības iesaistīšana KLP mērķos. obligātās prakses, kuras paredz kondicionalitāte, būs eh, sava veida pamats, bet eh, uzsvaru mēs liekam uz brīvprātības eh, principu un netik daudz uz obligātumu, un to paredz arī pirmais pilārs. Would work along the lines of the current cross-compliance. Šie nosacījumi saistīsies ar savstarpējās atbilstības principiem, un tas nozīmē to, ka eh, tas nebūs atbalsta tiesīguma kritērijs, lai saņemtu atbalstu, bet drīzāk sistēma, eh, kurā, eh, ja labuma saņēmējs neievēro noteikumus, viņam būs jāsaskaras ar atbalsta samazinājumu. Tas ir visai skaidri un tieši salīdzinājumā ar relatīvi sarežģītām konstrukcijām zaļināšanas schēmā šobrīd. Un te tikt ievērot tie paši mērķi, kā sastarpējā atbilstībā, proti jāizsargā vide un dzīvnieku labturība. Liela elastība būs arī dalību valstīm, lai noteiktu, uh, noteikumus par eh, tiem nosacījumiem, kas tiks piemērot lauksaimniecībās un lauksaimniekiem. Un tāpat arī būs eh, lielāka brīvība dalību valstīm attiecībā uz pārvaldību, salīdzinājumā ar zaļināšanu, arī eh, domājot par to, kā sasniegt šī modeļa paredzētos rezultātus. Tad nu šis nosacījuma izvirzīšanas elements pilnībā tiks iekļauts jaunajā rezultātu sasniegšanas med modelē. Tā tad būs sava veida miedarbība ar citiem KLP e, instrumentiem, kad runa ir par plānu izveidošanu, proti sasniegt noteiktus klimata un vides mērķus, tāpēc veids, kā kritēriji, iz, kā kritēriju izvirzīšana tiek veikta, lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik e, liels būs ambīciju līmenis un cik plašs būs e, otrā pīlāra uh, paredzētais atbalsts. Tāpat tas būs, tātad būs sasaist ar rezultātiem un izmērējumiem mērķim. Tā būs daļa no KLP plāna un mm, mēs balstīsimies uz rezultātiem, ko varēsim novērtēt daudzgadu finanšu schēmas perspektīvām. Daudz jautājumi izskanēja Dofman kungs savos ievadvārdos pauda šīs bažas, kas saistījās ar tirgū balstītajiem pasākumiem CMO. Protams, ir jautājumi, kas par to tiek uzdoti. Tagad mēs varam par to teikt, ka runājot par drošības tīkliem, kas ir šī rīcības, kas saistās ar privāto un publisko uzkrājumu veidošanu, te jāteic, ka mēs nevaram to izplānot jau iepriekš jo te ir runa par instrumentiem, kas tiek izmantoti atkarībā no situācijas tirguma. Tāpēc e, struktūrēts plānošanas process, kas novestu pie e, šāda veida plāna, neatbilsta īsti šāda veida rīcībām. Tāpēc arī to nevar sasaistīt ar šo rezultātu sniegšanas modeli. Un KLP plānu. Tieši tas pats saistās ar regulēšanu, piemēram, tirgu laišanas standartiem un tā tālāk. Tas nav nekādā ziņā saistīts ar līdzekļu tērēšanu, lai atbalstītu rīcības. Te vairāk ir runa par regulēšanas politiku. Nu, te gan nebūs nekādas izmaiņas un tā neiekļausies plānošanās. Nu, un tas arī kliedēs bāžas, kas iepriekš izskanēja, saskaņā ar kurām Mm, dalību valstis, ja varas to, ja var to pie, izlemt, tad mm, tas samazinās higienas prasības un citas prasības, bet nu tā tas nav, jo šobrīd tas tiks piemērots tur, kur tas tiek piemērots jau tagad. Tomēr cita veida tirgus eh, intervences, kas ir eh, CMO, nu, pārklāts tas varētu mm, tikt iekļautas šajā rezultātu sasniegšanas procesā, piemēram, Kas tad ir šajos operatīvajās programmās? Jau tur zināmā mērā ir ievērot subsidiaritāte. Tas ir iekļauts šajā rezultātu sasniegšanas modelī. Mēs uzskatām, ka šīs procedūras, kas mums ir mm, medus produktos, vīna produktos un citos, ka te principā notiks sasaist ar citiem instrumentiem, par kuriem jau iepriekš runājam, un tie balstīsies uz vispārējiem specifiskiem mērķiem, uh, un KLP mērķiem un sasniegzamajiem mērķiem un arī indikatoriem. Šobrīd, ko tad var teikt par CMO regulu un tās miedarbību ar šiem jaunajiem rezultātu sasniegšanas mērķa modeļiem, kā tas izskanēja paziņojumam? Es vēlētos teikt dažus vārdus par diviem elementiem, kas parādījās arī jautājumos. Visu pirms sasaistes starp šo un iespējamo komisijas priekšlikumu par negodīgu komercpraksi. Jūs zināt, ka tas ir paredzēts 2018. gada komisijas darba programmām. Un uh, tas ir plānots kā atsevišķs priekšlikums un nebūs daļa no pēc 2020. gada mm, pasākumu kopuma. Es domāju, ka ideja, kas aizstās stāv ļoti skaidri, mēs redzam, ka ir reāli iespēja, lai šis priekšlikums par UTP mm, būtu mm, pieņemts līdz parlamenta sasaukuma beigām. Tas nozīmē, ka noteikumi varēs ātri stāties spēkā. Savukārt noteikumi pēc 2020. gada, protams, ka būs pēc 2020. gada. Līdz ar to um, nav pamatojuma, kāpēc uh, šādas tēmas iekļaut uh, lielākā pakotnē, kas parādīsies tikai vēlāk. Un viss šis kopīgais darbs pie uh, lauksaimnieku pozīcijas pastiprināšanas pārtikas ķēdē, nu, te runa par tirgus un cenu noteikšanas cauradzamību. Mēs uh, balstāmies uz pieņēmumu, ka nepieciešamie noteikumi var tikt aktivizēti izmantojot deleģētos un īstenošanas aktus. Mums nebūs jāmaina pamatakti. Tas tad nu, ir nu, tāds pasākums, kas notiks ārpus 2020. gada stratēģijas priekšlikumiem. Vēlreiz norādīšu, ka tad, kad mēs veicam šīs izmaiņas deleģēt tajos un īstenošanas aktos, tie, tad šie akti var relatīvi ātri stāties spēkā un tad nav jāgaida. Tad, kad stāsies lielāka pakotne 2021. gadā. Tas tad nu būtu viss. Šī bija vispārīgā informācija, kur vēlējos jums sniegt. Es ceru, ka es ar to esmu arī atbildējis uz dažādiem jautājumiem, kas ir uzdoti. Ja nu ne, tad es varēšu atgriezties pie šo jautājumu atbildēm un darīšu to ar prieku. Lielas paldies! Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Megrele. To jest... Lielas paldies! Lielas paldies eh, direktoram Bēgalim. Tas mums patiešām ir kaut kas jauns. Mēs nezinājām, ka šie darbi norit paralēli un ka komisija strādā ne tikai pie uh, likumdošanas, bet vienlaicīgi arī pie īstenošanas modeļa. Domāju, kā būtu labi, ja jūs diskutētu tieši tādā pašā veidā, kā jūs diskutējat ar mums, ka jūs to darītu arī ar dalībvalstīm. Un tas būtu jādara ne tikai ministru līmenī, bet arī īstenošanas līmenī. Došu vārdu ēnu referentiem kā pirmajiem. Es domāju, ka ar kādām trīs minūtēm jums vajadzētu pietikt. Un uh, tad pārējie runātāji arī varēs izteikties. Temats, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mēs vēlamies uh, dot uh, iespēju izteikties visiem. Agilērs kundze. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es sākumā vēlētos pateikties Dorfmana kungam un viņu apsveikt par to, ka mm, viņš ir iesaistījies un atvieglojis šo darbu, jo arī, nu, īstenībā termiņš grozījuma iesniegšanai ir nu, visai neliels. Viņš ir apņēmies eh, veikt šo darbu komitejas priekšā, un viņš arī to ir ievērojis. Es vēlējos precizēt to, ka mēs eh, jau to esam teikuši un uzsvērsim to vēlreiz. Manā valstī būs jautājumi par šo jaunajām attiecībām starp Spāniju un Eiropas Savienību. Mums ir noteiktas kompetenču jomas lauksaimniecībā, un es domāju, ka nacionālajiem plāniem tiešām būs jābūt nacionāliem. Tomēr reizēm tas var sadurties ar nacionālo likumdošanu, par kompetenču sadali, tad nu te tiešām varētu rasties zināmas grūtības dalību valstīm. Plānojot visas šīs lietas valsts līmenīm. Tāpat es gribēju precizēt, kāpēc komisijas uzstāšanās es saprotu tā, ka tiek izvēlēti jaunie atbalsta saņēmēji no pirmā pīlāra, un tas tad, nu, protams, tas saistīsies ar reiz paredzētajiem mērķiem, bet nu, dalību valstis noteiks, kas būs šie labumu saņēmēji. Tātad būs dalību valstis, kas eh, izvēlēsies aktīvos lauksaimniekus, citas eh, akcentēs eh, pašu lauksaimniecības darbību. Tātad specifiskais saņēmējs to noteiks dalību valsts. Tādējādi varētu rasties tādas situācijas, kurās parādīsies problēmas. Jā, nu mēs varam paredzēt mērķus, tomēr, kad ir nepieciešama lielāka konkrētība, tad var rasties kropļojoši efekti. Bet kāda tad ir situācija? Jūs sakāt komisijā, ka pašreizējie rezultātu indikātori ir vismaz par 50% novecojuši. Mēs tagad eh, veicam reformu, kas lielāku akcentu liek uz rezultātiem, vai tad būs mm, lielāks eh, fokus uz indikatoriem. Nu, jūs teicāt, ka eh, vajadzētu mazāk birokrātijas, un tad vai būs kādi jauni rezultāti. Nu, tad arī šīs jaunā vīdes sadala šķiet laba. Uh, Mm, te tika pieminēta zaļināšana, tomēr man ir zināmas bāžas. Varbūt mm, tīri, kas savstarpēji konkurē dalību valstīs. Mm, tur var būt dažādas kompetences vidas jomā, un tad var izvēlēties vai neizvēlēties ģēmo. Un tad šīs kompetences var būt neekonomiskas, bet vairāk ar vidi saistītas, un ar to tad arī noslēgšu dziękuję. Pan, e... Paldies. Samura, bardzo proszę. Eh, gracias, presidente. Muchas gracias también al señor Dorman por. Lielas paldies, priekšsēdētāji, saka Senras kundze. Paldies, ka prezentējāt šo teksta projektu. Nu, es vairāk koncentrēšos uz eh, jautājumu uzdošanu komisijai. Nu, man jāprecizē tāda lieta. Tagad, kad atkal uzklausīju komisiju, man radās eh, tāds priekšstats, ka šī pieeja īstenībā ir kā apvainojums eh, inteliģencei vai eh, veselēm saprātam. Dienu pēc dienas mēs runājam bez kādas reālas rīcības, reāla risinājuma. Uh, būtiskām problēmām, ar kurām saskaramies. Un šī pamat problēma ir mm, tūkstošiem lauksaimnieku ģimeņu izdzīvošana Eiropā. Katrs priekšlikums, kur komisija mums prezentē, ir vairāk vai mazāk viens un tas pats. Mēs turpinām radīt nestabilitāti lauksaimniekiem, mēs turpinām pieļaut to, ka ir tāda e, rūpniecības e, politika, kas e, veic piesārņošanu, bet mēs tur runājam, ka būs politikas, lai stātos pretī klimata pārmaiņām. Tomēr es uzskatu, ka komisijai vajadzētu padziļināt, izvērtēt KLP sekas, jo šeit visi runā par to, kādas grūtības ir ar to, ka nav pauģu atjaunošanās, mēs vēlamies atrisināt lauksaimnieku un lauksaimnieču ienākumu problēmas, un nu, nu, mēs mm, neizvērtējam šīs līdzšinējās KLP sekas. Kurš tad ir atbildīgs par notiekošo, lai tad mums kāds to pasaka, kurš ir šis atbildīgais, ja KLP ar to nav nekāda sakara? Tad kas ir novedis pie pašreizējās situācijas, kas ir izstrādājis šo politiku, kas novedis pie šīs situācijas. Tad par pārprodukciju un grūtībām lauksaimniecības pasaulē. Vai jūs esat ko apguvuši no at, kādas mācības no brīvprātīgas piena uh, ražošanas samazināšanas? Uh, Jo šajā sociālajā dialogā, ko veicāt, tika atzīts, ka šī piena pārprodukcija ir dažās valstīs ļoti aktuāla problēma un tiešām iespaidīga problēma. Un šis nu, publiskais finansējums, kuram jūsuprāt vajadzētu atrisināt pārprodukcijas problēmu, mm, kā tad tas viss atrisinājās? Vai tika atrisināta pārprodukcijas problēma tirgū? Vai arī vajadzēja pārvērtēt cenas, kuras saņem lauksaimnieki KLP modelē, vai nevajadzētu drīzāk runāt par KLP modeli, kas neradītu piesārņojumu, tā lai būtu lielāka kvalitāte. Varbūt vajadzētu sākt runas ar šo, nevajadzētu maldināt sabiedrību, nodokļu maksātājus par to, kāda ir KLP, mm, ka beig beigās bagātības koncentrējas ar vien mazākā un mazākā cilvēku lokām. Nu, vai tas tomēr nebūtu risinājums? Beigt mūsu maldināt, nu tiešām ir gāna. Kopš 1994. Eh, gada tiešām jau ir apnicis, ka nekas netiek darīts un ka vajadzētu piedāvāt alternatīvas, nevis tādas, kas iet pretējā virzienā. Tiešām lūdzu, beidziet mūs maldināt. Jāliek tam punkts. Godāmie kolēģi, es varu jums gandrīz eh, pilnībā piekrist. Izņemot šo pārmetumu, ka mēs mēģinām melot lauksaimniekiem. Tātad komisija arī mēs. Uh, To mēs nebūtu nedarām. Un es domāju, ka tas arī nav nekāds mūsu mērķis. Mēs gribam palīdzēt eh, lauksaimniekiem pēc iespējas vairāk. Taču, eh, domājot par jūsu izteikumu pirmo daļu, kā, kāda situācija ir mazākām saimniecībām, ņemot vērā visu šo sistēmu? Uh, mazās saimniecības lielākoties tika izslēgtas no zaļināšanas. Kāda pašlaik ir šī procedūra? Šeit ir runa par daudziem miljoniem uh, mazo saimniecību. Te nav runa pat tikai par tūkstošiem saimniecību, te ir tiešām runa par miljoniem saimniecību. Un šīs saimniecības nav piesaistītas zaļināšanai. Vaiskungs. Labrīt! Dārtman kungs, liels paldies par jūsu priekšlikumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs pamats, lai mēs varētu sākt darbu. Pavisam īsi gribētu atsaukties uz 16. punktu. Tu, iespējams, jūs aizmirsāt par tiešo tirku izmantošanu, kas arī ļautu stiprināt lauksēmniekus un to situāciju attiecībā pret vairumtirkotājiem. 18. punkts. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, paredzēja tikai minimālo m, mm, iemaksu zaļināšanā un eh, paredzēt šeit tikai bioloģiskos lauksāmniekus. Tagad atgriezīšos uzreiz pie saviem jautājumiem komisijai. E, man, jūs iedvesmo, mani ļoti iedvesmoja 25. punkts, kur tiek runāts par Eiropas lauksāmnieku konkurētspēju. Es eh, gribētu uzdot jautājumu komisijai. Vai jūs eh, nedomājat, ka Eiropas nodokļu maksātāju naudas izmantošana uh, būtu jāvirza tā, lai tā nāktu par labu Eiropas lauksaimniekiem un Eiropas patērētājiem. Galu galā mūsu mērķis nav stiprināt eh, konkurētspēju pasaulē. Mēs vēlamies palīdzēt mūsu lauksaimniekiem, un mēs vēlamies aizsargāt tos no pasaules tirgu izaicinājumiem. Tagad eh, atgriezīsimies pie denacionalizācijas. Es ļoti labi saprotu, ka komisijai Nav nekāda prieka visu laiku tikt vainotāji, visu laiku komisijai pārmet, ka tā birokratizē lauksaimniecības procedūru. Protams, būtu ļoti labi, ja tas viss tiktu atkal atstāts 28 valstu ziņā, un tad eh, lauksaimniekiem pašiem beigās vajadzētu par to atbildēt. Vai tiešām šādas eh, 28 atsevišķas sistēmas radītu mazāku birokrātiju nekā šī viena Eiropas sistēma. Tas ir visnotaļ apšābāmi. Es eh, domāju, ka Ja dalībvalstis savukārt nevēlas veikt iemaksas Eiropas Savienības budžetā, tad tas ir arī ir saprotami. Ko tas nozīmē attiecībā uz vidējām vai mazām valstīm, piemēram, Austrija, Slovānija, Ungārija un tad pavisam netālu arī Horvātija. Ko tas nozīmē, ja lauksaimniekiem ir atšķirīgi eh, šie maksājumi, kaut arī starp šīm valstīm ir tikai daži, starp šīm saimniecībām ir tikai daži kilometri. Vai jūs esat padomājuši, kā to varētu īstenot, kā varētu nodrošināt godīgu konkurenci? Es īsti nezinu, kā tas viss funkcionēs, ja, piemēram, vienā valstī tie būs 100 tūkstoši eiro, kamēr uh, blakus valstī saimniecības turpinās saņemt miljonus. Es īsti nezinu, kā šī konkurence tad izskatīsies. Es vēlētos, lai jūs paust savu viedokli šajā jautājumā. Ānu referenti līdz ar to ir eh, izteikušies. Tagad uh, divas minūtes katram runātājam. Delē kundzei savukārt būs neierobežots uzstāšanās laiks. Un viņa izteiksies pirmā, jo šodien viņai dzimšanas diena. Apsveicam dzimšanas dienā. Neierobežots laiks. Un pirmā, kas var izteikties, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Nu, es ļaunprātīgi neizmantošu jūsu dāvanu. Trīs piezīmes. Pirmkārtām par, eh, kom, par paziņojumu. Komisija nav veikusi ietekmes izvērtējumu attiecībā uz šo jauno izpildes mehānismu, un mani pārsteidz šī metode. Šeit saskat vairākus riskus. Pirmkārtām pat, ja komisija mums apgalvo, ka subsidiritāte na nenozīmē nacionalizāciju, ja mēs eh, pārējām no teorijas uz praksi, tad, manuprāt, tas vairs neizskatās tik skaidri. Uh, Vēl viens risks, ko es esmu saskatījusi. Domāju, ka mm, likumdevējiem, tātad mums eh, vajadzētu mm, domāt, par ko šeit īsti ir runa, un es eh, īsti nepiekrītu komisijai attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Mums vajadzētu definēt eh, pamatprincipus. Tas galu galā ir mūsu likumdevēja pienākums. Uh, Tāpat arī konkurences izkropļošana starp lauksaimniekiem nacionālā līmenī. Mēs jau esam runājuši par reģionalizāciju, bet eh, esmu nobežījusies, ka tas varētu parādīties un pastiprināties arī Eiropas līmenī. KLP ir jābūt eh, vienkāršākai. Es īsti nezinu, vai mēs esam pārgājuši no teorijas uz praksi. Otrā piezīme par laika grafiku reformas īstenošana, mēģinot to iespiest līdz nākamajām Eiropas vēlēšanām, manuprāt, nav saprātīgi. Atcerēsimies, ka omnibus mm, prasīja Eiropas parlamentam vesels 13 mēnešus. Ļoti daudzi lauksaimnieki ir izgājuši ielās Francijā, un mm, tas uh, attiecas uz uh, smagāko reģionu uh, kārtas izveidi. Es domāju, ka mums vajadzētu atvēlēt sev vairāk laika, lai mēs varētu īstenot uh, reālas reformas, kas uh, ilgtermiņā būtu stabilākas. Pēdējā piezīme par Dorfmana kunga ziņojumu. Tas ir ļoti labs, un daudzi mans pieminētie punkti mm, parādās vairākos ziņojuma pantos bet gribu paust arī nožēlu, un tas attiecas arī uz uh, komisijas paziņojumu. Vārds investīcijas neparādās pilnīgi nekur. Es domāju, ka, ja mēs vēlamies patiešām ambiciozi cīnīties par Eiropas lauksaimniekiem, tad mums patiešām ir vajadzīgas investīcijas. Es uh, jau iepriekš gribu atvainoties par to, ko tagad teikšu, taču lauksaimnieku protesti ir labi tiem politiķiem, kas pieņem lēmumus par KLP reformu, jo tad eh, mēs redzam, kur parādās visas problēmas. Eka kungs. Paldies priekšādātāji, paldies arī Dortmana kungam par viņa ziņojumā projektu. Vakar es intensīvi ar to iepazinos. Man ir daži um, īsi komentāri. Mēs uh, Esam pieraduši, ka gadu desmitiem patērētājiem ir jāmaksā maz par lauksaimniecības produktiem, bet kāda cena par to tiek maksātā? Eiropas lauksaimniecības politika ir novedis pie tā, ka mazi un vidēji uzņēmumi ir iznīkuši, eh, ir ļoti kaitēts vīdei, tiek izvērsta viens kultūras politika un intensīva lopkopība. Tāpat arī tas ir novedis pie rezistentu kaitēkļu parādīšanās. Es nemaz nevēlos šeit runāt par veselību. Uh, Eiropas pilsoņi no mums sagaida kvalitatīvus, ilgtspējīgus lauksaimniecības produktus, tāpat arī viņi vēlas, lai lauksaimniecības darbība būtu mērām un ilgtspējīga. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina atbildība no lauksaimnieku puses, kas īstenotu visus mērķus attiecībā uz dzīvnieku labturību, uz vidas aizsardzību. Tas ir izdarāms, un tam ir vienkārši vajadzīgi saprātīgi lēmumi, mērtiecīgi stimuli, arī finansiāli stimuli, un tāpat arī tam ir jāpiešķir Eiropas līdzekļi. Dolfman kungs, jums vajadzētu būt drosmīgākam un sagatavot ambiciozāku tekstu, kur problēmas tiktu sauktas īstajos vārdos. Manuprāt, jūsu ziņojums runā tikai par status quo. Tagad eh, komisijas pārstāvam vēlos teikt, eh, Liels paldies par šo plašo prezentāciju, liels paldies par to, ka nosaucāt prioritātes. Cita starpā tika runāts arī par klimatu un vidas aizsardzību, taču par um, dzīvnieku aizsardzību es nedzirdēju neko. Es uzskatu, ka jums vajadzētu kaunēties. Eiropas dzīvnieku labturības barometrs ir parādījis, ka 80% no Eiropas pilsoņiem vēlas iestāties par dzīvnieku aizsardzību, un ko jūs darāt? Uh, jūs atkal to visu pametat mis, zem galda miskastē. Es domāju, ka šādā veidā nedrīkst rīkoties. Mums uh, vajadzētu ņemt vērā to, ko pilsoņi grib no mums. Liels paldies! Tad, kad ir beigušās šīs divas minūtes, jūs vairs uz mani neskatāties un pat nepamanāt, ka esmu jau pacēlis āmuriņu. Ropēkungs. Manau, kad ponas Dortmanas kolega padarė didelį darbą. Paldies, priekšādātāji. Es eh, domāju, ka mūsu kolēģis Dortmans ir paveicis izcilu darbu. Mūsu uzdevums tagad to ir vēl uzlabot un pabeigt. Vakar šajā pašā zālē mēs runājām par nepieciešamību izvairīties no otrās šķirs pilsoņiem Eiropā. Aizvakar es eh, iesniedzu eh, lūgumu eh, Lietuvas lauksaimniecības padomē. Tur bija runāts par to, ka visiem pilsoņiem ir jābūt vienlīdzīgiem Eiropā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai lauksaimniecības maksājumi 2021. gadā lauksaimniekiem nebūtu mazāki par vidējiem maksājumiem 2010. gadā, bet eh, zaļināšanas maksājumiem ir jābūt vienādiem visās dalību valstīs. Eh, Lūgumu rakstu ir parakstījuši vairāk nekā 22 tūkstoši Lietuvas eh, zemnieku. Es uzskatu, ka mm, tas parāda, cik nozīmīgi šie jautājumi ir mūsu zemniekiem. Nākamajā termiņā mums vajadzētu atrisināt šo jautājumu. Mēs nevaram visu laiku tikai diskutēt. Uh, Ja zemnieki nebūs konkurētspējīgi, mēs nevarēsim runāt par normālu konkurētspēju starp valstīm. Es neuzskatu, ka tas ir normāli, ka mūsu darba spēkam ir jābrauc strādāt uz citām valstīm lauksāniecības sektorā. Tam ir jāpieliek punkts. Mums ir jānodrošina vienādas iespējas un normāls konkurences līmenis visās dalībvalstīs. Kā jau daudz kolēģi norādīja, mums ir jāuzsver, ka lauksaimniecības Politikai ir jābūt vienotai, kopējai. Nedrīkstētu būt tā, ka pastāv 27 lauksaimniecības politikas. Komisija mēģina šeit atkritīties no atbildības un, un mēģina noteikt dažādus nosacījumus dalību valstīm. Mēs saprotam, ka apstākļi dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi, un ja tas uh, tā turpināsies, tad situācija būs vēl smagāka. Liels paldies! Jā, protams, ka problēmas ir jārisina, par tām nedrīkst tikai runāt. Hoislinkungs. Liels paldies, liels paldies par prezentāciju, taču. Izskatās, ka komisija ar to netiek galā, lauksainiecības politika tiek likta pie kauna stabā, un tad dalību valstīm visu vajag izstrēpt, ko mēs esam ievārījuši. Es uzskatu, ka jūs šeit pieminējāt visas iespējamās problēmas, bet nebija pilnīgi nekādu norāžu, kā jūs tagad iepriekšējā laikā mm, nepaveikto mm, tagad mēģināsiet uzkraut dalībvalstīm, kā dalībvalstis to visu tagad atrasinās. Vakar mēs klausījāmies, ko teica revīzijas palāta, pēc tam Otingers izlikās, ka viņš it kā to nebūtu dzirdējis, Viņš runāja par šiem 80% zaļināšanai, bet eh, revīzijas palāta teica, ka te ir runa par 5%. Pastāv ārkārtīgi liels atšķirības. Jūs mēģināt visu šeit izskaistināt. Kas tad notiks ar dalību valstīm? Es baidos, un iespējams neesmu vienīgais, ka konkurētspēja pasliktinās jo tie, kas ir mazāk ambiciozi, šeit nosaka tempu. Dalība valstis nevēlas eh, pasliktināt savu lauksaimnieku konkurētspēju. Tās vēlas eh, ambiciozākus eh, klimata mēķus, bet tie ir arī jāīsteno. Un arī jautājums, kas vēl ir viena atbildēts. Tad, tad dalībvalsts nosaka mērķi, pēc dažiem gadiem tiek konstatēts, ka mērķis nav sasniegts, un tad, kas tad notiks? Jūs atņemsiet naudu dalībvalstī vai zemniekiem? Uh, Tas e, ir tieši tāpat kā visās pārējās vidas lietās Eiropā. Beigās e, mēs sakām, ka tas nav sasniegts, tad termiņi tiek pagarināti, un beigās vispār nekas nenotiek. Vai nu te ir runa par ūdens pamatdirektīvu vai par ko citu. Eiropa ir tāda ļoti elastīga, tiek pagarināti termiņi, bet nav nekādu skaidru uzdevumu kaut ko tiešām izpildīt vai arī uzlikt e, tam kaut kādas sekas. Jūs teicāt zaļināšana pirmajā pīlārā un ar atbilstību, bet ne attiecībā uz visiem. Un tad vidas pasākums savukārt otrajā pīlārā. Un pēc tam jūs arī minējāt, ka uh, ir jāievieš arī citi mērķi, bet vai tie tiešām ir vidas mērķi? Uh, Un pēc tam jūs teicāt, ka viss ir jāizlem dalībvalstīm. Man tas viss liekas ļoti uh, jocīgi. Es esmu patiešām apjucis. Komisija vienkārši tikai smīkņā un saka, ka mums vēl ir jānogaida. Bet ja mums eh, pēc pusotra gada tas viss jau ir jāizpilda, tad es patiešām gribētu dzirdēt kaut ko konkrētāku, un mēs arī nevaram izturēties visu laiku tik iecietīgi. Trīs minūtes, deputāta kungs. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu aicināt kolēģis nākt tuvāk un lai viņi arī tiešām skatās uz eh, priekšsēdētāju. Punti assolutamente condivisibili. Um, ancora rafforzare. Man jāsaka, ka ļoti labs ziņojums, es varu tam pievienoties, bet vēl ir šī daļa, kur mm, kolēģis aicina ievērot Eiropas pieeju. Man ir eh, jāpiekrīt Martina Hoslinga teiktajam. Tas iespējas, kāds mums rodas, ir, ka tiek veikta vienkāršošana, bet tas attiecas tikai un vienīgi uz komisiju. Patiesībā dalību valstu līmenī viss kļūst tikai sarežģītāk, un to arī teica Gīlāras kundze, ka tās valstis, kurām ir reģionālas veida organizācija, kā tās varēs veidot savus nacionālos plānus. Un šajā prezentācijā mēs redzam, ka tiek iekļauts arī lauka attīstības plāns. Tomēr uh, Ja valstīm ir reģionāla organizācija un pašpārvalde, tad būs e, sarežģīti ar šiem nacionālajiem plāniem. Patiesībā mēs radam risku. Manas valsts gadījumā tad būtu 20 nacionālās stratēģijas plāni, te radītu, te rastos e, liels līdzfinansējuma risks no KLP, un tad e, otrajā pīlārā ir 50% līdzfinansējums, un tad ir 100% Eh, kas paliek ar, kā teica komisija, bet eh, nu, tad neradīsim arī kropļošanas riskus. Nu, tā to nevar pieļaut. Un veids, kā valstis sasniegs komisijas mērķus, atšķirsies daži uz, uh, liks akcentu uz uh, augļiem un dārzeņiem, citi uz uh, citām jomām, dzīvniekiem. Uh, tad nu, paraudzīsimies nedaudz rūpīgāk. Mēs eh, varam kā galveno šo izejas punktu izmantot šo reālo situāciju, jo, nu, protams, ideālā pasaulē viss darbotos, bet ir eh, līdz finansējuma, finanšu koriģēšanas riski, jo, ja dalību valstīm neizdodas sasniegt šos mērķus, tad mm, eh, tās tiks sankcionētas. Es jau uh, varu iztēloties šīs situācijas valstīs ar reģionālo pārvaldi, kā tad viņas rīkosies šajās nacionālajās stratēģijās. Nu, par laimi mums vēl ir laiks. Šis sasaukums vēl nevarēs neko pieņemt, es to varu teikt visiem kolēģiem, tas ir skaidrs. Omnibus sakarā mēs ļoti daudz darba paveicām, bet mums bija nepieciešami 14 mēneši Kā gan mēs varam noslēgt tik sarežģītu, tik konkrētu reformu mazākā pusotra gada laikā? Paldies! Ja myślę, że cele to takie 10 przykazań Bożych. A ży... Es e, domāju, ka mērķi ir tādi kā baušļi, bet e, cilvēki grēko. Un tad e, parādās jautājums, kā tad šie grēki būs jāizspērk par to, ko mēs esam šeit sastrādājuši lauksaimniecībā. Ja mērķi būtu tikpat skaidri definēti kā desmit balšos, tad es domāju, ka mēs nesaskartos ar visām šīm problēmām. Mēs redzam, ko teica revīzijas palātā un ko saka dalībvalstis, kas notiek Eiropas līmenī. Ir skaidrs, ka šie mērķi nav skaidri formulēti, un tieši tāpēc ir ļoti grūti uh, konstatēt, vai šī nauda, ko mēs uh, ieguldām, patiešām um, nodrošina pievienoto vērtību Eiropā. Es varu piekrist šeit Hoislinga kungam un De Castro kungiem, kuri runāja par zaļināšanas elementiem. Mums nākotnē vajadzētu domāt, kā tos varētu izmērīt un arī finansēt. Un vakar es sapratu no komisijas, ka šie zaļināšanas pasākumi netiek eh, uzskatīti par prioritārajiem, lai uh, veidotu ilgspējīgu lauksaimniecības politiku. Tie tiek uzskatīti par mm, kaut ko, kas nāk tikai papildus. Viņi nevēlas šeit ievies nekādus grozījumus, un es domāju, ka tas neatbilst zaļināšanas principam. Un šodien jūs runājāt par um, Eiropas uh, Savienības vispārējiem un specifiskajiem mērķiem un par indikātoru noteikšanu, lai izveidotu ziņošanas prasības un uh, tāpat arī, lai noteiktu nacionālos plānus KLP līmenī. Tieši šie mērķi un tieši indikātori nepastāv. Mēs nevaram tagad kaut ko tādu attīstīt tālāk. Kādā veidā tad mēs šajā īsajā atlikušajā laikā varēsim sagatavot saprātīgus indikātorus, kas ļaus mums arī mm, nākt klajā ar šiem izmērāmajiem rezultātiem. Mums vajadzētu domāt par papildu indikatoriem, un ja tie tiek veidoti dalībvalstīs, tad te ir runa par 27 atšķirīgiem indikatoriem. Es domāju, ka tas mums neko nedos, un tad uh, nākamajā revīzijas palādes ziņojumā mēs saņemsim tieši tādu pašu vērtējumu. Mēs nevarēsim pierādīt, vai esam mērķus sasnieguši. Kolumbija. Oui, merci, monsieur le président. La komisija nous a présenté. Pal Kolumbija kungs, paldies komisija mums prezentēja eh, to, kā eh, procesu vienkāršošanu. Man liekas, ka standarti tieši paliek tikai vairāk, jo īpaši attiecībā uz lauksaimniekiem. Neaizmirsīsim, ka mums būtu jādomā par viņiem. Un eh, šis KLP budžeta izziņojums liek rēģēt, lai ap apšaubojat to, cik pamatots ir pirmais pīlārs un tiešie maksājumi. Ja nosacījumus gan varētu uzlabot šo maksājumu sas, saņemšanai, tomēr tieši iepriekšējās KLP ir radījušas šīs funkcionālos trūkums, proti atsaistīšanu, kas akcentē hektārus, nevis darbu un zaļināšanu, kas mūsuprāt ir neefektīva un dārga. Apkopojot uh, Un nu, tieši tie paši, kas arī sabotēja pirmo pīlāru, šobrīd prasa tā samazināšanu vai pat likvidēšanu. Uh, tiešo maksājumu apšaubīšana kaut uh, ne, kas neliecina par krīzes uh, beigšanos lauksaimniecībā, mm, liek mm, tos cilvēkus, kuri vēl izdzīvo, um, tuvāk virzīties bankrotam, un visiem būtu jāizdara izvēles ņemot vērā visus informācijas elementus, un, un par to ir jādomā nākamajā KLP reformā. Dantēna kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Magalī kungs, es jūs ļoti rūpīgi klausījos. Nevienu brīdi jūs nerunājāt par eh, šiem ekonomikas jautājumiem. Tomēr KLP ir eh, visu pirms ekonomikas politika, bet eh, vai nevajadzētu aizmirst 39 pantu, kur B apakšpunktā ir, ka KLP vajadzētu nodrošināt godīgus dzīves apstākļus lauksaimniekiem un ienākumus, kas dzīvo lauksaimniecībā. C apakšpunkts ir mm, runa par tirgu um, stabilizāciju, tāpat E punkts runā par saprātīgām cenām patērētājiem. Eh, tad, nu, runa ir par tāda modeļa ieviešanu, kas būtu vēl jo zaļāks. Par šo jautājumu es vēlētos jūs tiešām izaicināt, jo, nu, šī vienkāršošana vai tā būs vienkāršošana jūsu dienestiem un atbildēt uz šo jautājumu, nu, ja Digiagri tiek darba vietas mm, varbūt likvidētas, bet, nu, īstenībā atbildība tiek pārcelt uz dalību valstu pleciem. Uh, tad nu, es teikšu tā, lūdzu, mm, izveidojiet tādu eh, paraugu strateģiskajam plānam, lai dalību valstis var redzēt, cik detalizēts šeit ir informācijas līmenis, un tad mēs varēsim arī mierīgi eh, parakstīties par to, ko mēs darām, bet ar jūsu piedāvāto mm, šī konstrukcija ir perfekta, mums nav nekādas precīzākas informācijas par pašu saturu. Uh, kas izvērtēs šos plānus, kas sēdēs pie komisijas darba galda vai agrikultūra lauksaimniecības ģenerāla direktorāts būs vienīgais, mm, kas uh, pieņems lēmumu vai būs vēl kādi citi, kas uh, iesaistīsies, kāda būs līdzlikumdevēja loma, viņu loma kontrolējot šos plānus. Eh, izpildu komitejai tas būtu jādara, bet zināmā mērā ar šiem nosacījumiem un uzstādījumiem jūs atņemat līdzlikumdevējam viņu uzdevums, tad es jūs izaicināšu. Vai jūs spējat eh, sastādīt tādu stratēģijas modeli? Ja jā, tad mēs to rūpīgi izvērtēsim. Tad runājot par zaļās arhitektūras mm, modeļiem, tad pēc jūsu sniegtajiem skaidrā, skaidrojumiem, no nu, es nezinu, vai mēs būtu Nu, par 70% vai 100% um, ka būtu šiem īpašajiem nosacījumiem, kad tie visu pārņem. Galvenais jau lauksaimniekiem ir tāds satvars, kas ļauj gūt ienākumus. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, merci d'abord à Herbert Dorfman pour son. Andriju kungs, eh, visu pirms liels paldies par eh, Dortmana kunga ziņojumu. Tas ir labs pamats darbam. Maglē kungs, es arī ļoti rūpīgi klausījos jūs teiktajām. Es domāju, ka tas beigās parāda šo 4-5 gadu KLP neveiksmi. Vispirms jau vajadzētu nodrošināt eh, ienākumus lauksaimniekiem un lauksaimniecībai, bet tas, ko jūs teicāt par tirgus pasākumiem, mani galīgi nenomierina. Šie pasākumi ir vāji un nevar tiešām neuzdot jautājumus. Šodien ļoti svarīgs elements ir šis eh, attieksme pret lauksaimniekiem. Tas, ka mēs mainām metodi, nesmu pilnībā pārliecināts, ka te mēs nodrošinām šos ienākumus. Ja un arī pārtiku un uh, vidi un, un vidi arī kā tādu kopīgo labumu. Es vēlos šeit teikt, ka šī pieeja, kas balstīta mērķos, ir interesanta un svarīga. Tomēr ir arī kopienas līmeņa atbildība pēc iespējas vairāk tuvināties mērķiem. Tā vietā, lai runātu par strateģiskajiem valstu plāniem, varbūt vajadzētu runāt par operatīviem uh, pārnacionālajiem plāniem, ka šīs sniegums tiktu vērtēts pēc kopīgiem mērķiem, un tad to var papildināt ar specifiskākiem mērķiem, ko nosaka valstu līmenī. Kā nodrošināt šo saskaņu un uzticamību mērķiem? Kā tad jūs domājat veikt arī uzraudzību un uh, nacionālo plānu novērtēšanu? Te jāteic, ka es esmu ļoti nobažījies par uh, to lomu, kādu jūs eh, paredzat līdz likuma eh, lēmējam, eh, likumdevējam un jo īpaši parlamentam. Jo šeit uzdotie jautājumi ir ļoti svarīgi arī šie termiņi ir ļoti um, nelieli tik plašai reformai. Es domāju, ka mēs nevaram uzskatīt, ka jautājums ir par atvērto tirgu, starptautiskā mēroga un ka lauksaimniecībai tad būtu jāmeklē galvenokārt mm, ekonomiskas dabas risinājumi. Santos. Obrigado, uh, eh, Sr. Presidente. Agradeço também a, a celeridade e a transparência no processo. Nākamais runātājs. Es pateicos par nopietno Dofman kunga ziņojumu toni, es arī pateicos Eiropas komisijai par prezentāciju, jo īpaši attiecībā uz zaļināšanas struktūru un nosacījumiem, kas ar to saistās. Tie ir ļoti svarīgi informācijas elementi, kas mums tika sniegti. Bet man ir šāds jautājums. Kāds, kāda būs ietekme uz lauksaimniekiem un valstu pārvaldēm? Mm. Vai tika ņemta vērā šī iespējamā ietekme? Tāpat man vēl ir divi papildi jautājumi. Vai jūs varat apliecināt, ka mērķis ir pirmo KLP pīlāru tāpat pārvaldīt kā struktūrālos plānus. Un tad būtu šis pirmais pīlārs ar tiešajām, tiešmaksājumiem, un otrais būtu lauku attīstības jautājumi. Bet kādas ir šīs garantijas, kuras varam sniegt, ja nav līdzfinansējumu pirmajam pīlāram? Tad otra lieta par maksājumu pā kontroli. Komisija teica, ka vajadzēs pārraut šo saikni ar labuma ņemējiem un vajadzēs skatīties uz rezultātiem. Tātad, piemēram, būs rezultāti eh, bioloģiskās lauksaimniecības saimniekiem, kā mēs varēsim pārbaudīt, ka ir atbilstība ar pārredzēto Kalnietes kundzi. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Uh, first of all, I would like to... Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties Dorfman kungam par viņa ziņojumu. Mēs eh, zinām, ka iepriekšējā KLB bija tikai daļēji izdevusies, un patreiz eh, piedāvātie priekšlikumi, manuprāt, ir visai sarežģīti. Tie nevis vienkāršos, bet vēl vairāk visus sajauks. Un uh, tiešo maksājumu dalību valstu piedalīšanās. Manuprāt, tas e, vēl jau vairāk e, samežģīs e, tirgus vienotību. Baltijas zemniekiem un Latvijas zemniekiem īpaši Ļoti sasāpējies ir jautājums tiešo maksājumu konverģence, jo Baltijā zemniekiem maksātie tiešie maksājumi ir viszemākie visā Eiropas Savienībā un ir būtiski zem Eiropas vidējā. Uh, Šāda situācija ir nepieļaujama, jo mūsu zemniekiem ir tieši tādi paši izaicinājumi un veicamie maksājumi kā pārējiem Eiropas Savienības zemniekiem. Es domāju, ka vajadzētu saglabāt KLP divpilāru struktūru. Un tas ir mīts ka otrā pilāra maksājumi jaunajām dalību valstīm ir daudz augstāki, un tāpēc tiek ar to argumentācija tiek pamatota tiešo maksājumu zemums. Tā nav taisnība, tā nav taisnība. Tāpēc es vienmēr iestāšos par finansējuma godprātīgu sadalījumu starp abiem pilāriem KLP un lauku attīstības finansējumam vajadzētu nodrošināt tādu līmeni, kas palīdzētu arī jaunajām dalību valstīm piesaistīt kapitālu. Visbeidzot, es vēlētos pateikt, ka patreizējie priekšlikumi ir neskaidri, samežģīti, un tomēr tā ir zināma platforma mums, lai tālāk strādāt pie modernas KLP. Paldies, priekšsēdētāji kungi! Dank u wel, voorzitter. De Europese Unie die geeft geld uit als water. De kraan van het gemeenschappelijk. Paldies, priekšsādātā kungs. Blikken of lozen, 40. Tā tad eh, šķiet, ka eh, mēs uzliekam tādas kā klapes, un eh, tomēr mēs zinām, ka liela daļa budžeta Eiropas Savienībā aiziet lauksaimniecībai. Ja nu mēs vēlamies kaut ko mainīt, tad arī mainīsim. Tad mums arī tas ir jāapņemās, jāatrot piedurknes. Dalību valstis um, saņēma um, vairākus simtus miljonu lauksaimniecības subsīdijās, un lielākā daļa naudas aizgāja lielajiem zemniekiem un lielajiem karteļiem. Manuprāt, tas ir apkaunojums Eiropas Savienībai, ka mēs joprojām neesam politiski pieņēmuši lēmumu, lai iestātos par bioloģiski audzētiem produktiem, veselīgu gaļu, pienu skolās un tā tālāk. Daudz mēs runājam par zaļināšanu, bet arī revīzijas palāta ir pateikusi, ka zaļināšana nedz klimatam, nedz vidē, nedz lauku ainavai neko diži nedod. Es domāju, ka mums vajadzētu to tad pārskatīt. Un kā tad mēs ar šiem milzīgajiem izdevumu posteņiem, kas tomēr aiziet lielsaimniekiem, varam kaut ko panākt? Mēs zinām, ka vidē tas neko nedod. Mēs zinām, ka ūdeņi Eiropā ir piesārņoti, pazemes ūdeņi ir netīri, bioloģiskā daudzveidība noplicinās, un komisija piedāvā dumjības. Atkal mēs ejam virzienā, kas mums nav pieņemams. Es domāju, ka mums beidzot ir jāsaprot, uz kurien mēs vēlamies redzēt mūsu laivu airējam. Vai tie būs veselīgi pārtikas produkti, bioloģiski audzēti. Mums ir jāiestājas par veselīgu pārtiku, par veselīgu vidi, par veselīgiem ūdeņiem. To mēs varam panākt tikai tad, ja mēs iestājamies par ilgtspējīgu uh, un veselīgu ražošanas ķēdi, tas ir vienīgais, ko mēs varam šeit piedāvāt. Nākamais runātājs <clears throat> - Flanagan kungs. Paldies, Eiropas Savienība mainās un beidzot ir jā, jēgpilni mums saprast, ka mēs iestājamies pret, ka mēs iestājamies ar, ka mēs iestājamies par visu Eiropas politiku. Man vislielākais un vissvarīgākais Eiropas Savienības projekts, man personīgi un tiem, kurus es pārstāvu, ir tas, lai mēs nodrošinātu pārtikas drošību, lai mēs nodrošinātu kopīgu augstas kvalitātes preču tirgu. Par to es iestājos, par citām nozarēm pat nerunāju. Bet uh, tā vietā, lai samazinātu lauksaimniecībai atvēlēto finansējumu, mums vajadzētu to palielināt. Jāsaka, ka man ir milzīgas šaubas par to, kā tas darbosies. Vārdos jau tas viss izskatās, nu, maigi sakot, sarežģīti, bet iespējams izpildāmi, bet praksē tas nedarbosies. Šis divpilāru modelis daudzi cilvēki stāv pie manām durvīm, vēlas runāt ar mani, lai es tālāk to pateiktu komisijai. Arī iedzīvotāji ir nobežījušies. Un e, tad e, sanāk tā, ka Muhameds iet pie kalna, kalns pie Muhameda, bet problēma risināta netiek. Un jūs visu laiku tikai atsakaties no savu, savām problēmām. Uh, Tas, kas eh, notika ar iepriekšējo KLP, mums ir nepieciešama konverģence, un ja mēs vēlamies, lai tas reāli darbotos, tad mums ir jāpamaina situācija, ka, piemēram, manā valstī ir tādi, kur saņēma pāri par tūkstoti par hektāru, un ir savukārt tādi kaimiņš, kur saņem e, eh, cintu. Zaļināšana, viens saņem vienu summu, un otrs eh, četri reizi lielāka par zaļināšanas pasākumiem. Ja mēs to nesakārtosim, tad tā būs savu veidu Pandoras lāde vai meldai, melnais caurums, ja mēs neiestāsimies par mazajiem uzņēmējiem. Dorfman kungs jau, jau to pieminēja, un es zinu, ka jūs nopietni skatāties uz to, lai nauda tiešām nonāk nelielajās zemnieku saimniecībās, un tomēr maksājumu kalkulēšana notiek uz novecojušiem un vēsturiski izveidotiem kritērijiem. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas lauki izdzīvotu, tad mums ir jārīkojas. Un, e, piemēram, nauda, kas ir paredzēta lauka attīstībai, bieži vien aiziet tam, ka uh, lielie fermeri pa pludmalēm pārvietojas ar helikopteru, bet mēs no tās naudas neredzam neko. Paldies! Jā, protams, tas ir jautājums, par ko mēs arī nākotnē runāsim. Jā, vielen dank. <clears throat> Zunächst mal möchte ich. Lielas paldies, Līnce kungs. Vispirms es vēlētos apsveikt Dorfmana kungu Domāju, ka viņš ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu. Tas ir labs pamats mūsu diskusijām par šiem jautājumiem. Jo īpaši mums ir arī jākonstatē tas, ka ja mēs sākam izmantot Eiropas līdzekļus, tad mums vajadzētu nodrošināt, lai tie ļautu mums uh, pildīt uh, kopējās uh, lauksaimniecības politikas mērķus, un par to mums ir jāuzņemas atbildība. Man ir divi jautājumi Eiropas komisijai. Ja es pareizi sapratu, tad delivery modeļa prezentācijā jūs runājāt jau īpaši par otro pīlāru, un tur ir runa par sarunām par operacionālo programmu, kas eh, tiks veiktas tikai dalībvalstu līmenī. Es nā, nāku no ļoti lielas dalībvalsts Eiropas Savienībā. Mums ir federāla sistēma, mums ir federatīvās valstis, kam savukārt uh, Tātad mums ir tādas uh, pavalstis, kas uh, dažkārt ir pat lielākas par kādu um, Eiropas Savienības dalību valsti. Nu, tad es domāju, ka varbūt mums vajadzētu pārdomāt, kā šīs sarunas tiks vestas par otro pīlāru. Mums ir jāņem vērā, kā dalību valstis ir līdz šim baudījušas diezgan lielu neatkarību un subsidiaritāti, un uh, tagad tā tiks atņemta. Īsti nezinu, vai es pareizi sapratu jūs teikto šajā jautājumā. Uh, Otrais, ko vēlējos pieminēt, tas sasaucas ar Dantānā kunga teikto. Īsti nezinu, vai zaļināšanas pasākumi otrajā pīlārā um, tiks uh, tā kā iestumt iekšā. Mums uh, ir jādomā arī par uh, atbilstības paplašināšanu. Es uh, gribētu šeit dzirdēt uh, vairāk uh, detaļu par šo punktu. Tāpat arī es gribētu saprast, kā jūs domājat uh, sasaistīt pirmo un otro pīlāru. Gribētu saprast, kā varētu nodrošināt līdzfinansējumu lauksaimniecības politikā otrajā pīlārā. Dažās valstīs tas noteikti varētu radīt izaicinājumus. Lielas paldies, tagad Magineses kundze. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, un paldies arī komisijai. Man patīk doma raudzīties uz sasniedzamo izpildāmo mērķu sarakstu, un tomēr jums vajadzētu runāt arī par eh, pārtikas pārvaldības plāniem, par lauka ainavas aizsardzību un vēl par vairākiem punktiem. Tur ir jāiekļauj vairāk aspekti. Tā tad jā, man patika, ka jūs nosakiet tā kā minimālos standartus un tad eh, zemniekiem ir jādara vairāk vidas aizsardzībai. Visiem zemniekiem, lieliem, maziem, ģimenes uzņēmumam, nodarbinātajiem, galvenais ir drošība. Drošība tādā ziņā, ka ir jābūt skaidrībai. Un galvenais skaidrība ir jābūt, vai tie būs maksājumi pirmā pilāra ietvaros, vai tie būs tā kā hektāra maksājumi, vai arī visi 100% no maksājumiem tiks pakļauti vides papildus prasībām un kā tas viss tiks izmērīts. Tagad par koherenci, par atbildī, atbilstību. Piemēram, īrijā ir E, atmatas un e, biotopi, kuri ir aizsargāti, bet e, lai nodrošinātu, um, lai nodrošinātu lauku pārvaldību, tiek apsmedzināti laukumi, tie nonāk šajos aizsargātajos biotopos. Es vēlētos, lai um, zemniekiem maksātu par aizsargājumajām dabas teritorijām viņu laukos, uh, un eh, nevis eh, tā kā sākt audzēt un iestādīt, iesēt kaut ko tādu, lai šis biotops veidotos. Un visbeidzot, ko tad nozīmē godīgums jūsu izpratnē? Jo godīgums vienam nozīmē to, otram citu. Es vēlētos, lai godīgums attiektos uz zemnieku, zemnieku saimniecību, uz viņa ģimeni un uz sabiedrību un ko nozīmē mūsu kolektīvā izpratne par godīgumu. Kā mēs varam godīgumu ierakstīt visai Eiropas lauksaimniecības politikā? Paldies! Posu Bogovičs. Bogovičs kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies Herbertam ļoti labs dokuments, katrā ziņā tālāk pie tā strādāt, un diskusijas būs daudz, daudz tur ir paskaidrots, un tomēr vēlētos uzsvērt, ka lielākais vienkāršošanas ienaidnieks ir milzu pārmaiņas, neskaidrība, vilcināšanās, nosabošanās un tā tālāk. Tas ir lielākais bubulis. 2018. gadā pavasars jau ir iestājies, un es domāju, ka problēmas būs tādas pašas kā ar kohēzijas politiku, jo ir ļoti daudz neskaidrību, ļoti daudz nezināmo, bet mums ir jāiet uz priekšu. Tāpēc es personīgi uzskatu, ka mēs esam jau tik lielā mērā novēlojušies, ka es pat nezinu, kā visu izliet ūdeni sasmelt. Par lauksaimniecību. Tā tad, um, lai iestātos par eh, drošību. Piemēram, NATO pieprasa, lai 2% no IKP tiktu maksāts eh, aizsardzībai, katra valsts atvēlēta aizsardzībai, vai mums nevajadzētu kaut ko tādu paredzēt arī lauksaimniecībā, vai nevajadzētu kaut ko tādu paredzēt arī sociālajiem jautājumiem. Uh, ir tādi, kuri maksā par to, lai viņiem būtu ēdiens uz galda pat 70% no saviem ieņēmumiem. Bet eh, statistika ir statistika, dzīves ir dzīves. Mums ir jāiestājas par maziem vidējiem zemnieku uzņēmumiem, par ģimenes uzņēmumiem, mazajām saimniecībām, un mums ir jāpalīdz arī lauksaimniecības darbību uzsākošiem cilvēkiem, jo tādā veidā mēs ieguldam nākotnē un eh, mēs varam eh, paredzēt eh, labāku zaļināšanas programmu, arī kaut vai raugoties uz zemnieku um, saimniecību izmēriem. Uh, Galvenais ir vienoties par praktiskiem risinājumiem. Es nedomāju, ka pietiek tikai ar tukšiem vārdiem. Es nedomāju, ka pietiek tikai ar saukļiem. Tas darbojās vēl pirms laika, kad zaļināšana bija apagajā, un tas bija kā flagmanis Eiropai, un viss runāja par paraugu praksi, bet mums arī tiešām vajadzētu šo paraugu praksi ieviest. Jā, godīgums. Iepriekšējā runātāja to pieminēja bet eh, mums vajadzētu arī mudināt jauniešus iesaistīties lauksaimniecībā, un ja mums tas izdosies, tad mēs būsim da panākuši daudz digitalizācija, viedie ciemati, viedās saimniecības. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā un jauniešiem tas viss patīk, bet kā to visu saslēgt kopā, tas jau ir mūsu uzdevums. Aņūkungs nākamais. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atvainojos, ka es eh, nos, nokavējos, man bija jābalso citā komitejā. Es būtu, bij, es būtu gribējis piedalīties sarunās jau no sākuma. Vājums un tāds neskaidrība par to lielās saimniecības mazās, kurš nosaka, kas ir liela saimniecība. Mēs varam uz to raudzēties no trim dažādiem rakursiem - hektāru daudzums, bet eh, salīdzināt 5000 hektāru zemnieku saimniecību Skotijā, kurā ganās aitas, vai arī ar pāris hektāriem vīna Francijā, tas ir pilnīgi divas dažādas dielas. Lietas nākamais jūs varat raudzīties apgrozījums, un trešais jūs varat raudzīties no strādājošo skaita. Bet kamēr mēs kad mēs būsim vienojušies par to, kas tad ir liels un kas ir mazs, kad Īpaši, ja jūs paņemsiet eh, šoferi un pajautāsiet jebkuram iedzīvotājam, ko nozīmē maza, tātad, piemēram, Lielbritānijā maza saimniecība būs kaut kas ļoti liels Austruma Eiropā. Vispirms mums ir jāvienojas par termiņiem, bet eh, ja jau cilvēkiem kaut kas eh, nepatīk, tad um, mēs uh, zemnieki tātad kaimiņos atrodošās zemnieku saimniecības var pieprasīt maksājumus, un iespējams, ka tie nebūs vienādi, un tad viens būs greisardīgs uz otru un tā tālāk. Zaļie lobētāji runā par zemnieku saimniecību kā rūpnīcu. Rūpnīca lauksaimnieks. Ko tas nozīmē? Jūs uh, variet uh, piemēram, trīs mazi zemnieki kopā uzceļ lielu klēti, uzceļ lielu šķūni, apvienojas un kļūs par, par rūpnīcu. Es e, saprotu, ka zemniekiem šobrīd tiek uzspiesti klimata mērķi. Ko tas nozīmē? Jums gala beigās ir jāsa, jā, jāpasaka, kad ir jāiz e, izmeša CO2 un slāpekļa oksīdi būs tik un tik, un e, oglekļa pēda tāda un tāda, bet jūs šeit mūs ievadiet e, administratīvos džungļos, un birokrātija ir vārprātīga. Jārkungi. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu iepriekš arī uh, pateikties jau Ekakungam par eh, to, ka viņš mēģina turpin, turpināt eh, lauksēm, lauksaimniecības politiku Eiropā. Nu, cerams, ka viņš arī paliks mūsu vidū un turpinās to darīt. Otrā piezīme. Mm, Priekšēdētājiem viņš šeit runāja par šiem desmit baušļiem. Uh, Iespējams, ka desmit baušļi strādā tik labi, tāpēc, ka pie to gatavošanas nepiedalījās neviens jurists. Trešā piezīme. Nu, tas ir um, varbūt uh, par, par Bogoviča kungu. Es uzskatu, ka lauksaimniecības politika ir drošības politika. Galu galā mums ir jāpabaro cilvēki Eiropas Savienībā, un tā ir tieši tāpēc visdziļākajā nozīmē drošības politika. Mēs nedrīkstētu to aizmirst. Mani patiešām interesē, kā jūs atbildēsiet uz mana kolēģa Līnca uzdotajiem jautājumiem. Lielas paldies Herbertam Dorfmanam par ziņojumu. Es domāju, ka šis uh, ziņojums ir tāds kā tilts starp uh, komisijas priekšlikumiem un to praktisko realizēšanu. Par to parlaments varētu būt atbildīgs. Es ierados vēlāk, man bija koordinātora sanāksme. Es uh, nevēlētos, uh, lai komisijas pārstāvji iziet no zāles un ka viņiem rastos iespējas, ka mums ir bail no brīvības. Uh, Iepriekš mēs baidījāmies, ka komisija mums eh, dod pārāk daudz priekšrakstu, tagad šie priekšlikumi ir savādāki. Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā to, ko saka komisija, un varbūt arī Dorfmankunga ziņomā tas parādīsies. Uh, Pirmais vislielākais trūkums ir tas, ka mums ir jāuzmanās. Mums nav šeit runa tikai par attiecībām starp eh, dalību valstīm un komisiju. Svarīgākais šeit ir zemnieki. Manuprāt, šeit komisijas priekšlikumos eh, tas ir mazliet aizmirsts. Jā, eh, tiks ieviest arī pārējais termiņi, jo daudzi kolēģi jau minēja, ka iespējams mēs nevarēsim izdarīt visu paredzētajā laikā, un tad šādi pārējais termiņi mums varētu dzīvi atvieglot suur tänu, lugupeetud kolleegid, et, et ees-. paldies, saka Padarkungs. Uz rezultātiem balstīts skatījums ir jēgpilns. Un um, mums vajadzētu piemērot šo ideju arī KLP Tomēr es šeit vēlētos nedaudz pieskarties aspektam, kas šeit nav izskanējis - zemnieku iesaistīšanās pārtiks ražošanas ķēdītē. Mums eh, ir jāatminās, ka jā, dzīvojam tirgus ekonomikas ērā, viss labi. Un eh, daudzas problēmas ar, saistīts ar ieņēmumiem ir saistīts ar to, ka zemnieku vārds pārtikas ķēdē ir ļoti vājš. Manuprāt, saiknei starp dažādiem pilāriem vajadzētu būt savienojošākai nākamajā periodā. Un, protams, dalību valstīm vajadzētu būt vairāk sakāmākā izmantot pirmā pilāra līdzekļus. Nākamais par dažādiem viedokļiem par dažādu nostāju dalību valstīs un, protams, par, daža, par atšķirīgajiem tiešajiem maksājumiem starp dalību valstīm. Ideāli jau situācija būtu tāda, ka, kad 20. gadā mēs atkal atsākam šīs diskusijas, jautājums par tiešiem maksājumiem ir atrisināts. Jo atšķirības starp dalību valstīm ir tik lielas, ka ir pat kauns par to runāt un ceru, ka tās tiešām pēc diviem gadiem vairs nebūs. Vakar uzklausījām revīzijas palātas eh, teikto. Un eh, arī viņi uzsvēra, ka nav pietiekami daudz datu par to, kā tiek īstenota politika. Un ja nav izvērtējošas argumentācijas par to, kā tad politika darbojās, tad jaunu sagatavot ir milzum grūti Un mums ir jāzina, kā darbojās jau mūsu īstenotās un iedibinātās politikas, tikai tad varam runāt par ko jaunu. Prieksēdētājs ir vēl divi runāt gribētāji. Un Desekungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, parasti saņēmu kā pirmais eh, vārdu, tāpēc, ka piederu pie vienas no lielākajām grupām. Es vēlētos pateikties eh, Dorfman kungam par to, ka viņš tik īsā laikā ir sagatavojis šo ziņojumu. Lielas paldies arī komisijai, kā tā domā par tālāko kopējās lauksaimniecības politikas attīstību savā laikā šeit parlamentā Es eh, neesmu eh, sastapies ar nevienu eh, komisijas priešakumu, kas būtu izgājis cauri mm, parlamentam bez izmaiņām. Es domāju, ka mums ir visas iespējas arī šo priešakumu uzlabot. Pašreizējā lauksaimniecības politikā mēs esam jau ļoti daudz ko nacionalizējuši. Tātad Vācija sastāv no 16 federatīvajām zemēm. Es esmu no Bavārijas ar diviem miljoniem iedzīvotāju. Un uh, E, tāpat arī ir 90 tūkstoši zemnieku saimniecību. Tikko paskatījos statistikā, un tikai 5% no šiem uzņēmumiem ir ar vairāk nekā 100 hektāriem, bet 50% ir savukārt ir e, tādi, kur ir tikai līdz 20 hektāriem. Tātad šī uh, sistēma ir ārkārtīgi sadalīta. Tāpat arī bavārieši saņem 5 miljonus pirmajā mm, pīlārā un 1 miljardu otrajā pīlārā. Tas nozīmē, ka Bavāra izmanto tās programmas, kas ir iespējamas, un tas izmaksā arī ļoti maz. Mēs izmaksājam 100 eiro pirmajā pīlārā un 20 eiro eiro nonāk Bavārijā, pēc tam daži nāk no Berlīnas eiro, un tāpat arī tikai 5 eiro nāk no Briseles. Es uzskatu, ka dalībvalstis neizmanto visas iespējas. Ja runa par otro pīlāru, tad eh, tie, tās varētu nākt par labu ģimenes uzņēmumiem. 60% no lauksaimniecības zemes Bavārijā izmanto zaļināšanas pasākumus, kur var saņemt papildu līdzekļus. Un eh, tagad atgriezīšos pie revīzijas palātas ziņojuma. Uh, Um, mīļais Mārtiņ Hoizlīnk, lūdzu iepazīstieties ar šo ziņojumu. Šie uh, ekoloģiskie lauksaimnieki šeit ir izskaitīti ārā, kāpēc viņi ir izņemti no zaļināšanas pasākumiem. Uh, šis nav revīzijas palātas ziņojums, tas ir politisks ziņojums, un tāpēc es nevaru to akceptēt. Es uh, nosūtīšu priekšādātājiem lēniem attiecīgu vēstuli. Uh, Manā komisijas priešakumā pietrūkst um, ekonomiskās puses. Mums ir jānodrošina ienākumi lauksaimniekiem, un tas, diemžēl, nav iekļauts komisijas priekšlikumā. Tiek daudz runāts par uh, daudz ko citu. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina mūsu lauksaimnieku izdzīvošana, un uh, priekšlikumā par to runā ļoti maz. Paldies tagad Nikolsons. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Uh, visu to labāko Dorfman kungam. Ir ļoti garš šis saraksts, ko mums panākt, un Dorfman kungs mēģina to visu tā jēgpilni savilkt kopā, un tomēr. Mums ir jāsaprot, ka varbūt noriemais kumos ir pārāk liels, un es saprotu, ka ir tādi, kur galvenokārt strādās savai vēlētāja auditorija ir tāda, kura vairāk domā par politisko um, līmeni, un martā, 30. martā nākamajā gadā es varu šeit nebūšu, nebūs arī Lielbritānija, un es domāju, ka mums šo atlikušo laiku vajadzētu konstruktīvi izmantot, bet eh, Mējas kundze vakar teica, ka pārējais periods būs garāks nekā līdz šim bija iecerēts. Uh, Es gribu, lai vairs nebūtu birokrātijas punkts. Visi par to it kā iestājās, bet kad es paprasu konkrēti, kā samazināt birokrātiju, neviens man nevar. Neviens un nekad. Un tā ir problēma. Un eh, tā ir tā pati problēma, kad man ir jārunā ar zemniekiem. Ko tad es viņiem lai saku? Viņi man prasa mazāk birokrātijas, un ko lai es viņiem saku? Jūs mēģiniet tā kā pietuvināt Briseli dalību valstīm, reģioniem, zemniekam, bet lielākā problēma paliek. Lielākā problēma ar Eiropas Savienību ir tā, ka ir dažādas interpretācijas atšķirīgās dalību valstīs un pat dažādi reģioni vienā un tajā pašā dalību valstī. Nekad vienādi neinterpretē un nekad vienādi neīstenojas politiku. Un neviens tā īsti nezina, un baidās, ka Eiropas komisija viņus pakārs pie staba, ja viņi nedarīs tā vai citā. Un ir citādi. Un katru gadu parādās, ka kāds nav izpildījis to vai citu, un nevis tāpēc, ka tā ir problēma, vienkārši tāpēc, ka īstenošana simtprocentīgi neatbilst komisijas ieskicētajām. Priekšsēdētāja kungs, jūs eh, pacēlāt ļoti interesantu jautājumu vakar, ļoti adekvātu jautājumu. Kāpēc arvien mazāk jaunu cilvēku izvēlas eh, strādāt un dzīvot lauksaimniecībā? Redzēsim, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, un ticiet man, jautājums būs tas pats, jo mēs šo jautājumu šeit uzdevām jau pirms pieciem gadiem. Bet jautājumu atbildēt ir ļoti vienkārši. Kāpēc jūs gribētu re, kļūt par zemnieku, ja visi jūsu klases biedri var dzīvot labāk, vieglāk, viņiem nav jāstrādā septiņus, septiņas dienas nedēļā, ieskaitot jaungadu un pirmo jaungadu un Ziemassvētkus? Līdz ar to, kā kā tad jūs vēlaties pamudināt zemniekus strādāt zemniecībā, jums viņi ir jāpamudina. Un es domāju, ka vienīgais, kā jūs varat pārliecināt cilvēkus strādāt ilgāk, vairāk un smagāk, un tā ir nauda. Jūs man nepārliecināsiet ne par ko citu. Un iespējams, ka vajag padomāt par specializētām zemnieku saimniecībām. Uh, Un e, nevajag tā, ka vienkārši visām zemnieku saimniecībām tiek maksāta vienāda summa, vai pat netiek maksāta, neviens nekam cauri nevar redzēt. Un ja mēs visu laiku tikai paģēram vairāk, tālāk, augstāk, tad jau viņi arī tā strādā. Un tad šī te stīvēšanās par to, ka vienam maksā vairāk un otram mazāk, tas nemudina jauniešus piesaistīties zemniecībai un lauksaimniecībai nekad. Viņi neredz nākotni šādos džungļos. Uh, jo vienīgais, ko zemnieks šobrīd zina, viņam nebūs naudas. Lai viņam būtu nauda, viņam ir jāiet uz banku, viņam ir jābūt pārvaldības plānam, viņš nezina, kas notiks pēc trīs gadiem, nerunājot nemaz par 30 gadiem. Un tas ir iz, iz, Tas ir izaicinājums kā komisijai, tā mums, tā dalību valstīm, reģioniem, jo mēs zinām, ka ja jau jūs mēģinat pārliecināt zemnie, jauniešus iesaistīties zemniecībā, tad visiem mums šeit pieminētajiem kaut kas ir jādara. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Rāmas kundze lūdzu. Okay, thank you. <laughs> Jā, paldies, beidzot es sapratu, ka jūs man devāt vārdu. Uh, paldies. Lauksaimniecības uh, joma mainās, un uh, šo nozari iespaido kā makroekonomiskās, tā arī globālās tendences, bet, tendences, bet galvenais ir neskaidrība. Lauksaimniecības eh, izstrādājuma cenu svārstība ir lielākais bubulis, kā mēs varam palīdzēt MVU, kā saglabāt Eiropas Savienību konkurētspēju. Sakārtots lauksaimniecības sektors ir Eiropas Savienības stūrakmens. Rumānijā mm, raudzoties mm, statistiski, ir viens no lielākajiem lauksaimniecības sektoriem Eiropas Savienībā bet zemniekiem problēmas ir, piemēram, kā konkurēt ar lielajiem ražotājiem. Mums um, ir jāpaliec zemniekiem un jāizstrādā tādi instrumenti, kas ļautu viņiem veiksmīgi konkurēt Eiropas iekšējā tirgū. Es domāju, ka vajadzētu saglabāt divpilāru sistēmu, un es neiestājos par griestiem. Mums eh, ir eh, jāatbalsta tiešie maksājumi bez dalību valstu līdzfinansējuma. Un, piemēram, tiešo maksājumu griesti un dalību valstu līdzfinansējums samazinās cilvēku piekļuvu Eiropas Savienības finansējumam un uzticēšanos iekšējam tirgum. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad došu vārdu komisijai. Man pašam ir viens jautājums. Šeit jau izskanēja, tas bija laikam komentārs, ne jautājums, bet vēlētos to uzdot vēlreiz. Uh, Tātad, mēģinot interpretēt jūsu strateģisko plānu un šos eh, rezultātu orientēto skatījumu, vai jūs runājat par 30% zaļināšanu šajā strateģiskajā plānā? Kas tur īsti parādās? Bet eh, kas šajā strateģiskajā plānā nav? To es vēlētos zināt. Tātad 70% jūs nesat nosaukuši, 30% it kā tiek atrunāti, bet 70%. Un eh, tas ir neskaidrība moments, un iespējams, ka tas arī rada tādu spriedzi. Ļoti interesantas diskusijas, daudz tika uzdots jautājumu. Godāties ģenerāldirektoru kungs, vārds jums. Yeah, thank you. Thank you, Chairman. Uh, paldies priekšsādātāju, paldies uh, par viedokļiem, kas izskanēja. Beigās mani ietekmēja Nikolsa kunga teiktais. Viņš uh, akcentēja šīs galvenās bāžas, kādas komisijai un manam ģenerāldirektorātam bija, kad mēs izstrādājām šo paziņojumu. Nu, centīšos eh, iziet cauri jautājumiem un koncentrēties uz tām lietām, kas izskanēja vairāk kārtīgi, jo pretējā gadījumā mēs šeit varētu aizkavēties uz vairāk kā divām stundām, tomēr tik daudz laika mums nav. Runājot par rezultātu modeli un KLP plāniem, viena no lietām, par kurām daudzi no runātājiem izteicās, bija, ka mm, kāda būs šī sasaiste starp nacionālajiem, reģionāliem, uh, Uh, plāniem saistībā ar šo administratīvo modeli, kāds ir dalību valstīs, īpašie reģioni. Ir skaidrs, ka konstitucionālās prasības, kas uh, izriet no šīs situācijas, ir uh, jāievēro, tāpēc arī tā vai citādi būs nepieciešams atrast atbilstīgu modeli strateģiskajiem plāniem, lai šī situācija tiktu ņemta vērā tad nu kā tas tiks darīts un kā to darīt? Tas ir jāatrisina un skaidri jāatrunā komisijas priekšlikumā, kas parādīsies. Bet es varu apliecināt, ka tas ir jautājums, kas ir ticis piefiksēts ne tikai pēc diskusijām ar jums, bet arī pēc diskusijām padomēm. Un ir skaidrs, ka tas ir jāveido tā, lai reģioniem būtu pietiekamas manevriespējas. Nu, lūk, pie tā tad arī palikšu, jo, ja tālāk padziļināšu šo so tēmu, tad eh, es jums varēšu tikai pastāstīt par savu personīgo viedokli, un tas diskusijai nav aktuāli. Tad bija jautājums, kas nodefinēs eh, labuma saņēmēju, un tas saistās arī ar diskusijām par aktīvā lauksaimnieka definīciju. Un tagad tas tiek saukts par eh, patiesu lauksaimnieku, īstu lauksaimnieku, genuine agriculture Un um, šajā paziņojumā un nu, parlamentā tas ir mm, bijis uh, satraucošs temats arī pilsoniskajā sabiedrībā. Ka lauksaimniecības atbalsts tiek sniegts tiem saņēmējiem, kuri, kuriem pat nebūtu jāsaņem šis atbalsts, bija ārkārtīgi grūti arī noteikt šos iemeslus, kāpēc gan lai viņi to nesaņemtu. Un 2013. gada reformām beigās bija noteikums, kas izslēgtu tos saņēmējus, kas nebūtu tikt, uz, kas nevar tikt uzskatīti par aktīviem lauksaimniekiem. Tātad būtu šāds negatīvais saraksts. Omnibus regulas eh, satvarā jāsaka, ka tur bija birokrātiska schēma un noteikumi. Un noteiktos gadījumos cilvēki, kuri, kurus tam nevajadzēja negatīvi ietekmēt, beigās izjūt šo negatīvo ietekmi. Tagad um, tāpēc mēs to paredzējām kā fakultatīvu iespēju, ka dalība valstis, ja tās uh, izjūta reāli nepieciešamību to izmantot, tad tās to var izmantot. Uh, Tad bija vēl daudz citu jautājumu, kas izskanēja, jo īpaši attiecībā uz investoriem, kas kļūst par eh, lielu zemju mm, īpašniekiem, lielu lauksaimnieku īpašniekiem. Tas nozīmē, ka kapitāla plūsma, kas nav saistīta tieši ar lauksaimniecību, tātad tas būtu viens no bažu elementiem, ka mm, to visu varētu palikt eh, aiz genuine farmer. Uh, definīcijas un koncepta. Ir ārkārtīgi grūti, ko tādu ieviest eh, likumdošanā. Mēs ļoti smagi strādājam, lai izlemtu, kādā veidā to varētu nodrošināt. Katrā ziņā dalību valstīm būtu lielākas subsidiaritātes iespējas šajā rezultātu sasniegšanas modelī, definējot šo genuine farmer, reālo īsto lauksaimnieku. Uh, Situācijas dalību valstīs atšķirās, un arī problēmas, kādas ir dalību valstīs, nav vienas un tādas pašas. Varbūt eh, investīcijas un, eh, teiksim, lauksaimniecība kļūst par tādu mm, apakšu jautājumu, un tas nav nemaz eh, kāda uzņēmuma galvenais nodarbošanās veids, nu, jābūt eh, lielākai subsidiaritātes iespējai, tātad, lai dalību valstis var noteikt, kas tiek domāts, tas arī sasaistās ar to, kas tika darīts omnibus procesam. Tad bija jautājums par indikatoriem. Vai mēs ieviesīsim jaunus indikatorus, jaunus uh, rezultātu vai ietekmes indikātors pat tika izdarīti mājieni par to, ka šobrīd nekas nesot paredzēts un kā nav realistiskas iespējas novērtēt KLP sasniegtos rezultātus. Te es nevarēšu piekrist. Mēs esam vairāku gadu garumā jau izveidojuši uh, sasniegumu sistēmu otrajā pīlārā, kas ir uh, spēcīgāk kā pirmajā pīlārā, tas ir jāatzīst, bet 2013. gada reformām kopīgs satvars novērtējumam un uzraudzīšanai ir ticis izveidots. Tur tad atradīsiet virkni indikātoru, dažādu veidu indikātori, kas tiek izmantot, lai novērtētu politiku. Viena no indikātoru problēmām ir tāda, ka to ir pārāk daudz, uh, Un uh, mēs uh, savus pūliņus koncentrēsim arī uh, tajā virzienā, lai samazinātu indikātorus, lai paliktu tie realistiskākie, lai nevajadzētu noteikt, piemēram, indikātorus tajām dalību valstīm, kurām par šo tēmu nav mm, datu, nav resursu, un mēs par to domājam, mēs tagad uh, domājam izveidot tādu indikātoru katalogu, kas būtu ierobežots savā skaitā, bet tiktu tad izmantoti pastāvoši informācijas un datu resursi, lai šos indikātorus un arī resursus var izmantot un operatīvi likt lietām. Sendala Rodrīgesa skundze izteica kritiskus um, skatījumus uz KLP un komisiju. Es teikšu, ka 2013. gada reforma, kas arī veidoja pamatu turpmākajam darbam, e, to pieņēma likumdevēji, gan padome, gan parlaments ar lielu vairākumu atbalstu. Līdz ar to, es domāju, mēs visi esam vienā laivā kad ir jānoskaidro to, kā uzlabot situāciju, kura tiek atzīta par neapmierinošu. Viena no problēma lietām bija paudžu nomaiņa. Nikols kungs arī ļoti precīzi uz to norādīja. Paudžu atjaunošanās tiek risināta komisijas paziņojumā, un komisija vairāk kā skaidri teica, ka tas ir svarīgs elements KLP nākotnē. Kā piesaistīt jaunos lauksaimniekus šāda veida darbībai? Kā Nikolson kungs uh, norādīja, tad uh, iemesli šādai situācijai dalību valstīs var atšķirties. Un to es arī dzirdu no dalību valstu puses, ka uh, šis grūtību līmenis jaunajiem lauksaimniekiem atšķirās. Ir tādas vietas, kur lauksaimnieki labprāt pievēršas šādām darbībām, bet citur ir lielākas grūtības. Tātad arī jābūt šādam realistiskam satvaram un nebūtu slikti, ja dalība valstis varētu nepiemērot tādu vienu modeli visur, bet eh, lai varētu tiešām eh, skatīt eh, katru situāciju atsevišķi, kas ir šie cēloņi, uh, kas liedza jaunajiem lauksaimniekiem pievērsties lauksaimniecībai. Vēl tika teikts, ka paziņojumā nav pietiekami plaši izklāstīta tirgus situācija un ka nav pietiekami ņemta vērā ekonomiskā dimensija šajā paziņojumā. Es atbildēšu tā. Komisija, komisārs arī ļoti skaidri ir E, ieviesis lauksaimnieka pozīciju pārtikas ķēdē, omnibus e, gadījumā varbūt mēs rīkojāmies ātrāk un tika uzlabota pozīcija, jo īpaši attiecībā uz konkurētspējas noteikumiem CMO. Un tāpat 2011. gadā bija arī uh, apjomīga pakotne, kas ir tikus izmantota, bet nav bijusi pietiekama. Komisijas paziņojumā tiek runāts par, li, li, par mērķiecīgāku ienākumu atbalstu, un tieši tas ir šis mērķis uzlabot to cilvēku situāciju, kurām palīdzība vairāk nepieciešama kā citiem, kā LP ietvaros. Tātad sistēmas, kurās tiek pārdalīti maksājumi, kā uh, tas šobrīd arī notiek un kas arī zināms, paz, kas ir minēts paziņojumā, ir viens no šiem elementiem. Tad ir šis mm, patiesā lauksaimnieka koncepts, lai būtu mērtiecīgāka atbalsta sistēmu izmantošana, un, un tad mēs arī virzāmies šajā virzienā. Tomēr tas eh, nevar nozīmēt, ka mēs neņemam vērā arī to, ko pieņēma likumdevēji, ka mums ir jābūt vērstiem uz tirgu un ir jābūt šai konkurētspējai. Reizēm izskan kritika, arī šīs dienas diskusijās to dzirdējām, ka šī politika ir virzīta uz eksporta produktiem. Pozitīvā neto bilance uh, lauksaimniecības produktu eksportam pēdējo gadu gaitā ir visai būtiski pieaugusi. Un šis uh, akcents uz eksportu rāda šo vērtību arī iekšējā tirgū. Un lauksaimniecības produktiem ir tirgi un iespējas pārdošanai uh, ja nebūtu iespējams tos pārdot šeit, jo pretējā gadījumā ražošana kristos un nebūtu iespējas radīt pievienoto vērtību nozarē. Tā ir viena no šīm pamatpozīcijām. KLP pozīcijām, kas vairāku gadu garumā ir bijusi ne tikai no komisijas, bet arī no parlamenta un padomes, tamdēļ arī tas ir šī paziņojuma stūrakmens tajā pašā laikā uzskatot, ka atbalsts ir jāsniedz mērķtiecīgāk, jo īpaši tiem, kuriem šis atbalsts ir nepieciešams vairāk. Diskusijā izskanēja arī, ka daži no jums to teica, ka pašreizējā KLP neparāda pietiekamu viendabību. Es domāju, ka mēs vairākas reizes esam norādījuši, ka paraugoties pirmajā pilārā ir mm, daudz 16, 17 dažādas iespējas, ko var izvēlēties. Ir dažādas atbalsta sistēmas, kas ir tikušas ieviestas dalību valstīs. Un tas tad noved pie tādas situācijas, to arī pieminēja daži no runātājiem, ka Nu, situācija izveidojas tāda, ka tirgus kropļošanas iespējas kļūst reāls. Piemēram, tad, kad eh, dalība valstis neizmanto brīvprātīgo saistīto uh, atbalstu, bet kāda cita, piemēram, izmanto to līdz iespējamajām robežām, un tad jo īpaši pie jūras reģioniem var rasties šīs problēmas konkurēts ziņā, salīdzinām ar citām valstīm, un jūs aprakstāt šo situāciju status quo tādu, kāda tā ir šobrīd. Tomēr tas nenozīmē, ka tā būs tieši tāda pat arī nākotnē. Un savā ziņā tas ir Eiropas Savienības 28 valstu sapnis, ka ir e, vēlme, lai būtu lielāka elastība un lai nebūtu tā, ka mēs nonākam tādās situācijās, kas varētu kropļot e, tirgu. Un tas īpaši saistās ar šo rezultātu sasniegšanas modeli, kādu jums prezentēju, bet tā ir problēma, kas mums ir, kas iespējams nekur nepazūdīs. Mm, varbūt mēs spērsim soli atpakaļ ar mazāku elastību un mazāku subsidiaritāti. Nu, tāpat bija runa par dzīvnieku labturību, ka tā netiek pietiekami uzsvērta. Es savā prezentācijā tai pievērsos, un arī tā ir pieminēta paziņojumā. Protams, dzīvnieku lauksaimniecība, labturība ir viena no savstarpējās atbilstības tēmām. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki, kas neievēro noteiktus standartus, nevar saņemt pilnu atbalstu. Tad pievēršoties eh, pamata likumdošanai dzīvnieku labturībā, nu tas eh, iet pāri KLP robežām un eh, veselības ģenerāla direktorāts pie tā strādā. Tas būs pirmais un tāds izaisa punkts, lai uzlabotu situāciju. Mūsu iespējas KLP ir tādas, ka mēs cenšamies eh, papildināt pastāvošos noteikumus, sastarpējās atbilstības noteikumus, lai būtu vieglāk tos izpildīt un arī, lai mēs varētu piedāvāt atbalsta sistēmas, jo īpaši otrajā pīlārā, kura dalībvalstīm būtu iespējas eh, piemērot eh, tādas dzīvnieku labturības iespējas un rīcības, kas pārsniec nospraustos mērķus, un tieši uh, Un tādai šai politikai būtu jābūt arī nākotnē. Līdz ar to nav tā, ka paziņojums eh, to neņem vērā vai noraida. Un ka komisijai nav ideju par eh, to. Hoislinkungs, jūs teicāt, ka jums rodas iespējas, ka mūsu paziņojums balstās secinājumā, ka mums pašiem neizdodas neko paveikt, tāpēc mēs nododam visu rīcību dalībvalstīm. Tantēna kungs teica, ka mēs zaudējam cilvēkus eh, savā dienestā, un tāpēc mēs vairs nevēlamies strādāt. Es domāju, ka situācija nav tik vienkārša. Nav tā, ka komisija nespēja strādāt. Tā ir politika, kas pēdējo gadu uh, gaitā ir tikusi arvien vairāk un eh, vairāk kritizēta par savu sarežģītību, un eh, tāpat arī bija kritika par komisijas eh, rīcību praksē. Ir finanšu koriģēšana, sodi, kas ir minēti, bet bieži vien tas nemaz nav saistīts ar konkrētām politikas problēmām, bet vairāk ar tehnisku noteikumu piemērošanu praksē. Tad, nu, jautājums, kas mums pašiem ir jāatrisina, ir ne tāds, ka mēs zaudētu darbiniekus vai ka mums ir pārāk liela darba slodze, bet, nu, var gan jums apliecināt, ka šis rezultāts sasniegšanas mērķis gan īstenošanas, gan arī turpmākās fāzēs noteikti mm, aizņems ļoti daudz mūsu laika, bet, nu, ir šis nošķīrums, ko var darīt Eiropas līmenī un kas būtu jādara nacionālā līmenī. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Hoislinga kungs, jūs arī teicāt, ka komisija paziņoja, ka 18% no šīm mm, platībām ir zaļinātas, tiesa esot teikusi, ka 5%. Nē, nu īstenībā tiesa teica, ka 5% teritoriju ir uh, E, konstatēti uzlabojumi, ka ir situācija kļuvusi labāk nekā iepriekš. Bet nav jautājums par to, uz kurām teritorijām ir attiecināma zaļināšana. Jā, 18% ir. Tomēr jautājums bija tāds, vai zaļināšana sasniedza savus mērķus, un tas ir arī tas, ko tiesa vēlējās pateikt. Tiesa nāca klajā arī ar paziņojumu, ko jūs gan necitējāt, jo zaļināšana bija krietni ambiciozāka nekā likumdošanas procesa rezultāti. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo te mēs pievēršamies vienai no problēmām šajā kontekstā - zaļināšanai. Tā ir acīm redzama, ka priekšlikums, kas bija visai vienkāršs un tieši, savā ziņā ir um, kļuvis uh, mīkstināts ar virkni izņēmumu, atkāpju, un tad ir um, komentāri dzirdami no revīzijas palātas, ka tiesai var būt kādi politiski iemesli vai nu nē, bet mm, ir jāņem vērā šis secinājums, kas ir bijis. Un tad, nu, paziņojumā, tāpēc arī bija tik liels akcents uz eh, vides eh, struktūru, jeb arhitektūru, un ir tic paziņots, ka mēs vēlamies attālināties no sistēmas, kas daudz cilvēku acīs nesasniedza to, kas tai bija jāsasniedz. Un sākumā vajadzētu veikt vienkāršošanu un iekļaut eh, galvenos būtiskos zaļināšanas eh, prasību noteikumus citos un sasaistīt tos ar noteiktiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai, un tad to izvirzīt kā tādu pamat eh, scenāriju otrajam pīlāram. Tas būtu vienkāršāk, un ņemot vērā šo savstarpējo atbilstību, kas jānodrošina, tā ir arī relatīvi ele, eh, efektīva sistēma, un tas varbūt arī būtu daudz sološāk nekā tas, kas mums ir šobrīd. Tad vēl tika teikti daži vārdi par Eiropas parlamentu, un kas, Kastro kungs, jūs laikam bijāt tas, kas to teica par mm, to, ka stratēģiskie plāni varētu novest pie līdzfinansēšanas izmantošanas otrajā pīlārā. Es domāju, ka līdzfinansēšana eh, ļoti lielā mērā mm, ir saistām ar apsvērumiem par daudzgadu finanšu schēmu, un jūs arī eh, būsiet ievērojuši, ka šajā komisijas nesenajā paziņojumā tur mm, tas nav minēts, bet, nu, tas varētu būt uh, Tā varētu būt laba norāde šajā saistībā, tomēr tas noteikti nav saistīts ar jautājumu par to, vai mums ir strateģiskais plāns, kā to veidot. Es domāju, tas tad nu ir tāds konteksts, kas um, nav īsti realistisks. Kolumbijē, kungs, es ceru, ka es izrunāju jūsu vārdu pareizi veica tādus mājienus par aizdomam, ka komisija vēlētos atteikties no tiešiem maksājumiem. Nepavisam ne, es domāju, ka no paziņojuma skaidri izriet, ka tas noteikti nav mūsu nodoms, un um, mans komisārs noteikti to nevēlas. Mēs uzskatām, ka tiešie maksājumi ir kā ienākumu Eiropas Savienībā mugurkauls un ir jāturpina spēlēt šī loma. Mēs vēlamies sasniegt mērķtiecīgāku sistēmu, uh, kas labāk atbilst lauksaimnieku gaidām viņu dažādajās situācijās, dažādās dalību valstīs un reģionos. Likumdevēja loma šajā procesā būs tieši tāda pati kā vienmēr, pilnā apmērā turklāt. Tā tad ir jāpieņem lēmums par pamataktiem ar visu nepieciešamo saturu, vai kā tas bija 2013. gadā tradicionālā modelī vai arī šajā rezultātu sasniegšanas modelī, kā mēs to izklāstījām paziņojumā likumdevējiem, būs jāpieņem lēmums, vai šī iespēja, ko piedāvā komisija, ir gaidīta, vai jūs to vēlties, un kā to konkrēti atrunāt, izpaust juridiskā tekstā. Es īstenībā neredzu lielas atšķirības ar iepriekšējo darbu, likumdevējam būs e, gala vārds sakāms, un mēs gaidām ar lielu nepacietību šīs diskusijas. Daudzas problēmas tika pieminētas vēl par konverģenci, ārējo konverģenci. Par to komentārus nesniegšu, jo tas tomēr ļoti cieši saistās ar daudzgadu finanšu schēmas diskusiju. Un tam vēl būs jāpievēršas ar lielāku rūpību un padziļinātību. Bija vēl trīs skaidri jautājumi no Linca kunga. Pirmais bija par KLP plāna struktūru. Es varu tikai vēlreiz atkārtot, ka, protams, konstitucionālās prasības dalību valstīs būs jāievēro. Uh, Un tas nozīmēs to, ka ir jāiekļauj reģionālās vai federālās dimensijas plānā atbilstošā veidā. Kā jau es teicu, es neesmu tādā situācijā, lai varētu simtprocentīgi drošu atbildi sniegt par to, kā rīkoties, bet mēs strādājam pie tā, mēs pilnībā saprotam, ka tas ir svarīgs jautājums, kas ir jāņem vērā. Uh, Tāpat es vēlētos teikt, ka mēs apzināmies to, ka šī struktūra, jeb arhitektūra, tajā ir jāparūpējas par to, lai mēs neaizskavējam visu procesu, lai visiem nav jāgaida uz to, uz tiem lēnākajiem šajā procesā, uz to lēnāko struktūru. Un tad, nu, ir jāizveido šis modelis tā, lai tas būtu darboties spējīgs un lai nebūtu tā, ka mēs nevaram eh, tālāk eh, progresēt. Līdz kungs eh, uzdeva jautājumu par zaļināšanu, vai tā ir otrajā pilārā, atbildi ir nē. Nē, mēs nedomājam, lai zaļināšana būtu otrajā pilārā, bet to iekļaut pamata nosacījumu E, šo kritēriju līmenī, kas arī saistās ar savstarpējos atbildības principiem pašreizējā regulā. Jūs uzdevāt jautājumu arī par to, vai pirmais un otrais pīlārs tiks uh, sasaistīti. Es domāju, ka viņi jau ir sasaistīti, jo viņi ir vienas politikas daļa. KLP ir viena politika, kurā ir pirmais un otrais pīlārs. Uh, bet eh, līdz zināmai robežai būs iespēja mm, tās sasaistīt arī ar strateģiskajiem plāniem un arī tāpēc, ka plānošanas procesā dalība valstis eh, raudzīsies uz mērķiem, kurus mm, tās varēs sasniegt ar pasākumiem pirmajā pilārā vai otrajā, un šis eh, eko vides elements, kurus pieminēju, ir viens no piemēriem, kad dalība valstis varēs pieņemt lēmumu, uh, ieviest tādu uh, starp posma ekovides mm, uh, plānu brīvprātīgi pirmajā pīlārā, piemēram, bet tas varēs runāt arī par uh, par uzturvielu plāniem. Un tātad tas viss arī ņems vērā subsidiaritāti. Magineses kundze, jūs uzdevāt jautājumu par šo pamata uh, scenāriju. Nu, te galvenākārt būs šis uh, kritēriju līmenis. Varēsiet paraudzīties arī uz šo tabulu. Protams, ka būs jāievēro šis pamatscenārijs, pamatlīnija un būs iespēja iet tālāk. Tāpat jūs uzdevāt jautājumu par to, vai būs uz teritorijām balstīti atbalsti pirmajā pīlārā paziņojumā nekas par to neliecina, ka tas tā nākotnē nebūs, un nu, ka nebūs šie fiksētie maksājumi uz hektāru nākotnē, bet visi maksājumi būs saistīti ar vides kritēriju, jeb nosacījumu izpildi. Tāpat jūs teicāt, ka nevajadzētu maksāt par jaunajām dzīvotnēm, bet gan par jau pastāvošajām. Bet te mēs atgriežamies pie jautājuma, kas izskanēja revīzijas palātas sakaram, tas arī saistās ar Hoislinkungu teikto. Un tad jautājums ir tāds, vai palielināt ambīcijas vides jomā, un, ja mēs to darām, tad vai tas nenozīmē, ka mēs pārsniedzam to, kas jau pastāv šobrīd, un neradām tādu Mm, lielākus ieguvumus vides jomā mm, KLP nekā pašreizējā situācijā. Man nav e, godīguma definīcijas, ko jums piedāvāt, un tā ir ļoti politiska diskusija, kas būtu jāveic balstoties komisijas priekšlikumu, tā būtu jānotur starp likumdevējiem, bet es atzīmēju, ka publiskajās diskusijās un arī politiskajās debatēs uh, godīgākas eh, sadales eh, modelis tiešajos maksājumos arvien vairāk parādās. Bija arī rezolūcijas eh, modelis par budžeta izpildu, un tur komisiju aicina ņemt vērā godīgu tiešā atbalsta maksājumu sadali savos priekšlikumos, un tad šī godīgākas sadali uh, parasti ir saistīta ar 80-20%. Piemēram, 80% lauksaimnieku saņem 20% atbalstu. Un tas tad, nu, lai sāktu ar šo loģisko situāciju, ka šis zemes sadale saistās tieši ar šo 80-20 proporciju. Nu, tas nozīmē, ka 20% lauksaimnieku apstrādā 80% lauksaimniecības zemes. Tā tad a priori sistēmā, kas ir balstīta uz teritorijām, uz zemēm, tas nozīmē, ka 80% atbalstu saņem 20% zemnieku. Ja paraugāmies detalizētāk uz skaitļiem, jūs tad redzēsiet, ka 71% atbalsta nonāk 5 līdz 200 eh, hektāru lielās eh, lauksaimniecībās, un tas tad arī krietni maina šo uztveri, jo gandrīz eh, visi no šiem 80% nonāk tajās lauksaimniecībās, kuras mēs uzskatītu par pilnīgi normālām saimniecībām, ģimenes saimniecībām ar dažādu izmēru. Desakungs minēja Bavārijas situāciju, kur tās ir mazākas, bet nu, pat arī Vācijā būs atradams cita uh, Mm, eh, izmēra šīs mm, eh, saimniecības 100, 120 hektāru lielumā, un tad nu nevajadzētu varbūt steigties izdarīt secinājumus par šo 80, 20 mm, eh, šo piemēru. Varbūt ir arī pietiekami labi iemesli, un uz to arī ir norādes šajā paziņojumā, ka jāraugās uz šiem lielajiem uh, Mm, saņēmējiem, kas simtiem tūkstošu vai pat miljonus saņem no KLP, un mēs iepriekš arī mm, prasījām, vai nav ekonomikas, eh, ap, tas ir apjoma veiktos mm, ietaupījumus nevarētu ņemt, vai arī varbūt pakāpeniski samazināt šo atbalstu eh, viņiem, un tad es gandrīz esmu nonācis eh, noslēgumā, proti jautājums par uh, pārejas periodu, jo man šķir divas situācijas. Daži no runātājiem izdarīja mājienus uz to, ka varētu termiņš nebūt pietiekami e, garš, lai pabeigtu mm, pārunas par KLP nākotni vēl šajā sasaukumā. Bet, nu, ja tā, tad pārunas jebkurā gadījumā turpināsies tālākā posmā. Nu, es te varu tikai minēt, to, bet eh, tad mēs varētu arī nebūt pietiekami eh, gatavi piemērot šo 2021. gadā, un tad būtu arī pārējais pasākumi. Tāda pati situācija bija iepriekš, bija pārējais regulējums, kas tika piedāvāts, un likumdevēji to pieņēma. Protams, mēs esam gatavi arī nākt klajā ar nepieciešamiem priekšlikumiem, ja šāda veida situācija rodas. Tomēr ir arī cita situācija, iespējams, kad uh, Nu, viss ir it saskaņā ar eh, plānu, tomēr ir jāskatās, cik daudz laika būs nepieciešams piemērošanai. Ja, piemēram, jaunais rezultātu sasniegšanas modelis tiek pieņemts, un šeit tad es domāju, ka mums ir nepieciešams pietiekami garš pārējais periods, lai parūpētos par to, ka visos līmeņos šis eh, jaunais satvars var tikt piemērots. Un tas nozīmē, ka šis periods būtu pietiekami garš dalību valstīm, uh, maksājumu struktūrām, arī lauksaimniekiem, lai viņi varētu saprast, kas tieši notiek, kur viņi atrodas visā šajā mm, sistēmā un arī komisijai. Nu, tas eh, tāds varbūt ļoti pieticīgs izteikums, bet eh, nu, mēs neesam šeit eh, pirmajās rindās debatēs, mums arī vajadzēs saņemties un strādāt saistībā ar jautājumu pie nacionāliem plāniem, un to nevar izdarīt vienas dienas laikā. Uh, Es ceru, ka es būšu atbildējis uz jautājumiem, ja, ta, ja ne, tad es atvainojos, bet es domāju, ka būs vēl arī turpmākas iespējas par to visu runāt. Paldies! E, Lielas paldies! Mūsu mērķis bija tematizēt uh, dažādas problēmas, jautājumus, lai mēs eh, varētu domāt, kā rīkoties tālāk. Jā, protams, nebija nekādu pilnīgi konkrētu jautājumu. Jūs atbildējāt ļoti plaši par to jums pateicība. Mums ir eh, paredzētas arī citas jautājumu un atbilžu sesijas vēlamies sazināties ar ekspertiem, kā arī ar pilsoņiem, bet eh, jebkurā gadījumā mēs noteikti vienmēr varam vēsties arī pie mūsu referenta vai pie mūsu komisāra. Uzskatu, ka temati ir eh, izklāstīti pareizi. Es arī pateicos komisijai par eh, ļoti aktīvo rīcību un par to, ka jūs strādājat paralēli, lai ietaupītu laiku. Cerams, ka mums izdosies atrasināt daudz jautājums līdz vēlēšanām, un tad mums arī atliks gan daudz laika, lai komisija varētu sazināties ar dalībvalstīm un varētu diskutēt ar, par tālākiem, detalizētākiem tematiem. Situācija tāda ir, nu jā, dzīve nav vienkārša. Tagad došu vārdu atkal Dorfmana kungam. Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos pavisam īsi izteikties noslēgumā. Es uzskatu, ka par saturu mums vēl nav nekā sakāma. Debates bija ļoti interesantas un ļoti detalizētas. Mēs jau diskutējām par saturu. 12. martā Strasbūrā es prezentēšu šo ziņojumu un mums būs mm, paredzētas arī tādas sīkākas debates par šo saturu. Es vēlētos, lai kolēģi jau tagad iepazīstas ar ziņojuma projektu un cerams, ka tuvākajās nedēļās mums izdosies arī konstruktīvi strādāt pie grozījumiem. Kā jau es minēju, es vienmēr esmu jūsu rīcībā, arī mans birojs ir jūsu rīcībā. Mums vajadzētu mēģināt visiem kopā ievērot uh, laika grafiku. Tas mums ļautu iesniegt komisijai parlamentā atzinumu eh, jau māja beigās. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šajos eh, pamata jautājumos, kas izskanēja arī šodien, mēs varētu atrast eh, atbilstošu parlamenta nostāju. Un tas ļaus tad arī šos pamatprincipus īstenot likumdošanas priekšlikumā. Uh, Liels paldies! Liels paldies arī komisijas darbiniekiem par ļoti detalizēto mm, jautājumu un atbilžu stundu. Vēlreiz liels paldies! Liels paldies arī darbiniekiem! Paldies komisijai! Nekādā veidā šīs diskusijas netika ierobežotas ik viens varēja paust savu viedokli. Bet eh, tagad mums eh, laika vairs nav daudz, un mums vajadzētu ķerties klāt pēdējam darba kārtības punktām. Šeit mēs runāsim par veselības rīcības plānu pret eh, mikrobu rezistenci. Kārtī kundze ir referentē. Šeit ir runa par līdzekļu izmantošanu, lai novērstu mikrobu rezistenciju dzīvniekos. Agilers kundze ir referentē, viņa ir atbildīgā, un saskaņā ar jauno darba plānu ir paredzēts, ka medikamentu nepareizā lietošana gan dzīvniekiem, gan arī cilvēkiem noved pie tā, ka šie līdzekļi vairs nav efektīvi. Komisārs ir sagatavojis jaunu darba plānu, Tas tika prezentēts 13. novembrī Strasbūrā. Lauksaimniecības komitejas deputāti vienojās par um, konkrētu noteikumu piemērošanu. Kādenbahas kundze darbojas arī lauksaimniecības komitejā, un viņa mēģinās ņemt vērā lauksaimniecības komitejas grozījumus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 Tagad runājot par pretmikrobu rezistenci globāli, <clears throat> tas tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem draudiem cilvēku veselībai. Un e, pēdējos 30 e, gados ir atklāta tikai viena jauna antibiotika, un pagājušā gada februārī Pasaules e, <clears throat> veselības organizācija teica, ka tuvākajās paudzēs desmit miljoni varētu gadu mirt tieši antimikrobiālās rezistences dēļ. Tāpēc mums kaut kas ir jādara, jo ietekme uz sabiedrības veselību un tajā skaitā arī uz ekonomiku ir milzīga. Mēs zinām, ka um, antimikrobu terapija tiek izmantota kā cilvēku slimību ārstēšanai, tā arī lauksaimniecībā lopu slimību ārstēšanai. Un eh, šobrīd eh, dzīvnieku labturības nodrošināšanā un slimību ārstēšanā antimikrobiālā rezistence spēlē ar vien lielāku lomu. <clears throat> Lielākā daļa saprot, cik milzīga ietekme antimikrobiālajai rezi eh, rezistencei ir uz dzīvnieku un cilvēku veselību. Un, protams, ka mēģinot atregulēt šo jomu, mēs vēlamies izvēlīties no papildus uh, birokrātiskā sloga zemniekiem, izvairīties no papildus administratīvām eh, procedūrām un tā tālāk. Un tomēr mums ir jāsaprot, ka tas sabiedrībai maksā ārkārtīgi dārgi, ja mums vairs nebūs pieejama efektīva slimību apkarošanas līdzekļi. Kā jau iepriekš parādījās, pēdējos 30 gados eh, tikai viena antibiotika ir atrasta, un tas neskatoties uz to, ka komisijas sniegtie skaitļi saka, ka miljārdi ir atvēlēti šādai pētniecībai kopš 99. gada. Jaunzēlanda ir izstrādājusi jaunu pieeju veterinārajai medicīnai, proti līdz 30. gadam ir jāizskauž antibiotiku lietošana dzīvniekiem. Un Eiropa vēlas līkoties līdzīgi. Protams, visvieglākais jau ir visu vainu uzlikt uz zemniekiem, bet eh, problēma ir daudz plašāka nekā tikai lauksaimniecība. Tā ir mūsu ierastā praksa daudzu gadu desmitu garumā. Tāpēc eh, ziņojuma uzmetums, uzmetumā mēs vēlamies redzēt likumdošanas risinājumus, tajā skaitā zemnieku izglītošanu, starptautisku sadarbību, paradigmu maiņu un tā tālāk. Uzklausīšu ēnu referents un arī citus, kur vēlas izteikties, un ceru, ka šajā komitejā auglīga sadarbība un arī ar NV komiteju sniegs savus rezultātus. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 28. februārs. Paldies, prie... Paldies priekšsēdētāji kungs. Paldies. Un tagad dod vārdu Magines skundzē pirmajā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties referentam. Patiesībā mēs visi lielos vilcienos esam viensprāts par šo failu. Un mēs sniedzam savu atzinumu. Par pirmo punktu ir ļoti svarīgi, ka mēs eh, apzināmies, ka tas eh, neatiec tikai uz lopiem, bet tas ietekmē arī cilvēku veselību. Tā tad ne tikai uh, lopu veselību tas ietekmē, bet arī cilvēku. Otrajā punktā runiet par to, ko tad darīt reģionālā un vietējā līmenī, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Mums ir nepieciešama koordinācija starp dalību valstīm. Trešajā punktā, manuprāt, tas ir visbūtiskākais. Ir jau likumdošana pieņemta, kas attiec uz šiem aspektiem. Piemēram, uh, par medikamentozo barību, proti barību, kas ir papildināta ar medikamentiem. Un eh, es nezinu, vai ir pap vēl nepieciešama papildus likumdošana, grūtības jau ir ar patreizējās īstenošanu. Un tas ir ahelē papēdz. Un to arī mums lauksaimniecības komitejai vajadzētu pateikt. Tā tad īstenot to, kas jau ir pieņemts. Un tad tas nesīs rezultātus. Pētniecība ļoti izšķiroši jautājums. Mums ir nepieciešama pētniecība kā cilvēku, tā lopu antibakteriālajai lietošanai. Jautājums par to, cik šādi pētījumi maksā un vai medikaments ražojošie to grib darīt. Protams, visiem ir skaidrs, ka preventīva pasākumi profilaks ir labāka nekā ārstēšana, tāpēc izvairīties no saslimšanas ir būtiskāka nekā tās ārstēšana. Jā, antibiotiku izskaušana pilnībā balstoties uz uh, dzīvnieku labturības jautājumiem, kā tad to izdarīt? Protams, ka slimi lopi ir jāārstē. Astotais punkts. Arī bažavots. Ja antibiotikas tiek neadekvāti izmantots, tad atkal Ir jau likumi pieņemti. Jautājums ir, kā dalību valsts šos likumus īsteno, uzraug to īstenošanu un tiespies tos īstenot. Un visbeidzot, tā saucamā viena veselība pieeja. Mums ir jāapzinās īsti, ko šī vārdkopa nozīmē, lai cilvēki tiešām saprastu, par ko referents runā. Mēs runājam par cilvēku un dzīvnieku veselību. Paldies! Tev Santos. Okay. Brigād, brigād, senhor Presidente. Eh, Santos kungs. Mārta Kārtī, pelu projetu regulatoru. Mēs paldies eh, Makārtī kungam par eh, ziņo projektu un par to, kā viņš šo ziņām arī prezentēja. Mikrobu rezistence ir patiešām liels izaicinājums. Tas ir apdraudējums visai pasaulē. Mums ir jādomā, kā mēs varētu kontrolēt slimības, mm, neapdraudot profilaktiskos līdzekļus un uh, ne, nenonākot pie tā, ka līdzekļi vairs nedarbojas. Tātad šeit ir runa gan par uh, dzīvnieku, gan par uh, cilvēku veselību, un šeit mēs visi esam viensprātis. Tāpat arī ir jādomā par šī rīcības plāna trīs daļām. Mums ir jāņem vērā gan dzīvnieku, gan cilvēku veselība, gan arī vidas aizsardzība. Mūsu kolēģiem akārtī ziņojums ir ļoti labs, un tajā ir iekļauti ļoti svarīgi punkti, kas attiecas arī uz laiku samniecības jomu. Es gribētu uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas iesaistītās puses arī sāktu darboties, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi stimuli, kas ļautu dalību valstīm sasniegt mērķus rīcības plāniem ir jābalstās uz mm, kvantitatīviem, precīziem mērķiem attiecībā uz sasniedzamiem rezultātiem, un ir jāparedz iespēja arī kontrolēt eh, šo rīcības plānu efektivitāti. Tas attiecas eh, arī uz mūsu sadarbību ar trešajām valstīm, mūsu partneriem vai reģionālajiem centriem. Mums ir jādarbojas aktīvi, lai efektīvi apkarotu mikrobu rezistenci. Ir jāiesaist arī pētnieki, jo patiešām ir pienācis laiks rīkoties. Mēs esam iznieguši arī grozījums un cerams, ka kārtīgums ņems tos vērā. Valca kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī par labi sagatavoto priekšlikumu. Es gribētu tagad citēt Eiropas komisijas preses paziņojumu. 25 tūkstoši pacientu katru gadu mirst Eiropā ciešot no šādiem multirezistentiem kaitēkļiem. Pētījumi rāda, ka, ja mēs ātri nesāksim rīkoties, tad līdz 2050. gadam um, nāves uh, cēlonis, uh, nāves cēlonis bēzis vairs nebūs tik plaši izplatīts kā tieši nāvi, ko ir izraisījusi mikrobrezistence. Attiecībā uz lauksaimniecības politiku es uzskatu, ka pētījumi rāda jau, ka ekoloģiskie uzņēmumi un bioloģiskie uzņēmumi arī uzrāda um, Mēram 13% gadījumu šādus multirezistentus skaitēkļus. Ārkārtīgi interesanti ir arī tas, ko nozīmē rūpnieciskā lauksaimniecība. Tas ir skaidrojums NU. Tātad te ir runa par uh, 70% uzņēmumu, kuros ir atrasti uh, E, šādi multirezistenti kaitēkļi, un te ir runa tieši par lielām fermām. Mums ir jādomā par to, kādus uzņēmumus mēs vēlamies atbalstīt ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Pani poseł Aguilera. Aguilera skundze. Gracias, presidente. Eh, en primer lugar, quería... Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos atvainoties savas kolēģis Kādenbachas vārdā, viņai diemžēl vajadzēja doties prom, un es viņas vietā tagad izteikšos šajās diskusijās. Es vēlētos pateikties eh, kārtie kungam par šo eh, sagatavoto atzinumu. Tas ir ļoti labs pamats darbam mūsu komitejā. Es vēlētos eh, detalizētāk runāt par dažiem aspektiem, kas parādās šajā ziņojumā. Varu piekrist Maginesas kundzei. Mums ir vajadzīgi priekšrakstī. Tas attiecas uz tādiem globāliem nacionāliem plāniem. Mums ir eh, jādomā arī par šo plānu izsekojamību. Šis likumdošanas priekšlikums, manuprāt, ir jāizmanto daudz labāk. Nesen tika sagatavots arī ziņojums par um, ārzemniskiem līdzekļiem, kas tiek izmantoti dzīvnieku barībā. Mums ir arī tiesība akti, kas runā par uh, kontroli un šādu līdzekļu izmantošanu. Tad tas ir viss, ko mēs varētu vēlēties. Tas uh, nozīmē, ka cerams mēs varēsim sagatavot vajadzīgo regulu arī par uh, veterinārajiem medikamentiem. Protams, ir arī vairāki citi instrumenti attiecībā uz administrāciju. Uzskatu, ka tiesību aktu krājums jau ir pietiekams. Mums vajadzētu drīzāk strādāt pie nacionālajiem mikrobresistences plāniem. Es piekrītu referentam, kad viņš saka, ka vajadzētu veicināt pētniecību. Patiešām, ja pētniecības nebūs, tad risinājumu mēs neatradīsim. Vēlreiz atkārtošu, ka pētniecība šeit ir izšķirošā. Referents runāja arī par ilgspējīgāku sistēmu izmantošanu. Jā, piekrītu, bet eh, šai ilgspējībai ir jāiet roku rokā ar konkurētspēju. Ilgspējīgums ir viena lieta, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par eh, konkurētspēju. Pretējā gadījumā mūsu lopaudzētāji nebūs spējīgi strādāt. Tātad ilgspējīgums un konkurētspēja. Noslēgumā. Īsti nepiekrītu astotajam punktam. Mums ir jānodrošina cilvēkā mm, izpratnes izmaiņas par to, kā tiek audzēti lopi. Proti pašlaik tiek ļoti daudz izmantotas antibiotikas. Uh, Veterinārie dienesti mm, iesaka izmantot masveidā dažādus medikamentus tikai ienākumu gūšanas dēļ. Mums eh, vajadzētu mainīt eh, izpratni šajos jautājumos. Uzskatu, ka ir jārīkojas visas sabiedrības līmenī tā, lai antibiotikas tiktu izmantotas mazāk gan cilvēku veselības aprūpē, gan arī lopaudzēšanā. Ja runa par intensīvo uh, lobturību, tad, mm, protams, pie, piekrīt daudziem punktiem, bet mēs nevaram nodrošināt ilgspējību bez konkurētspējas. Eņilkungs. Šis nu dien ir svarīgs jautājums. Mēs visi pazīstam cilvēkus, kas vairs iespējams nedzīvotu, ja antibiotikas nebūtu izgudrotas. Uh, Ja eh, šie kaitēkļi kļūst izturīgi, rezistenti, tad šie cilvēki varēs nomet atkal. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu tiešām pievērst tam uzmanību. Es eh, ražoju olas. Esmu iesaistīts vistkopībā. Mēs a, esam ekoloģiski. Daudz uzskata, ka tas ir pareizs ceļš, ka tā arī ir jārīkojas, jāatgriežas pie dabas, visiem tas patīk. Gribētu pastāstīt par problēmu, ar ko saskārāmies. Atklājām, ka mūsu ūdens sistēmā iekļūst netīrumi, tas radīja problēmas. Bija ļoti grūti saprast, no kurienes tad šie netīrumi parādās kādā veidā tie nokļūst ceramā ūdens caurulēs. Beigās to atrisinājām, bet atklājām, ka mēs palaižam vistas ārā, un viņi vienkārši dodas uz visnetīrāko peļķi, ko vien viņi var atrast. Tas ir tieši tas, ko viņi dara. Tas nozīmē, ka viņi mm, dabū infekcijas no šīm briesmīgajām peļķēm, un šīs peļķes patiešām ir briesmīgas pēc eh, četriem ziemas mēnešiem, un viss tas arī izskatās briesmīgi. Tā ir reālā dzīve. Varbūt mēs varam ļaut šiem, šiem, šiem vistām palikt iekšā vismaz pusdienu, tā lai viņi var um, mm, dzērt tīru ūdeni, bet īsnībā tas neatbilst šiem ekoloģiskajiem priekšrakstiem, kas paredz, ka vistām brīvi jākašņājās ārā. Es gribēju jums vienkārši par to pastāstīt, ka nu, mums ir problēmas, mums ir jāiet pie veterinārā ārsta, mēs rādam šo beigto putnu, kas ir nobeidzies, kuram, kurš ir netīrs, un viņš mums izraksta antibiotikas. Ja es nevarētu izmantot šīs antibiotikas, manuprāt, es vispār nevarētu šajā nozarē uh, strādāt. Katru uh, gadu es eh, maksāju 150 tūkstošus mārciņu, lai iepirktu vistas. Bez antibiotikām es noteikti nevarētu to atļauties, jo man puse putnu apmirtu. Kārtīkungs, priecājos, ka jūs par to runājat, bet jūs runājat par tādu striktu likumdošanu. Ja būs tāds likums, kas man pateiks, Egņokungs, nelietojiet antibiotikas, es vairs nedarbošos šajā nozarē. Varbūt eh, vajadzētu izmantot gan burkāna, gan rungas politiku. Tātad varbūt varētu izveidot fondu, kas ļautu cilvēkiem pieņemt šos lēmumus, jo bieži vien lēmums ir vai nu es izmantošu antibiotikas vai arī es nogalināšu visus savus putnus. Uh, Jā, protams, šeit ir runa arī par dzīvnieku labturības mm, maksājumu, mm, labturības eh, noteikumiem. Šīs debatas ir patiešām interesantas. Mēģināšu izteikties īsāk. Mums ir jādabū mm, atbalsts no lielveikaliem, ja mēs gribam izvairīties no antibiotikām. Viņiem ir jāatbalsta fermas, kas to dara. Un eh, ko eh, darīt ar eh, šo rezistenci un, un, eh, un izturību pret slimībām. Ir arī tādi savvaļas putni, kuri ir izturīgi pret slimībām, kuriem nav vajadzīgas antibiotikas. Varbūt mēs varētu izmantot ģēmo, paņemt gēnus no šiem putniem un ievietot tos mūsu vistās, un tad viņi pat, ja saslimtu šie putni, tad viņi tomēr nenobeigtos. Jā, ja runa par izturību pret slimībām, tad eh, šī, šī jūsu uzstāšanās tomēr bija diezgan grūti izturama. Kurca kungs, Budas kungs. Es eh, runāju ar cūkopiem un jautāju, kā viņi tiek galā ar šo medikamentu lietošanas problēmu. Un atbilde bija visnotaļ pozitīva. Uh, Viņa teica, ka viņi izmanto ļoti maz šo medikamentu vai tos neizmanto vispār. Tas attiecas arī uz antibiotikām. Viņiem izdodas nodrošināt uh, tik zemu medikamentu izmantošanu ar to, ka viņiem ir ļoti labi apstākļi fermās. Viesojos ļoti lielā fermā un varu apgalvot, ka 80% no cilvēkiem atradās daudz sliktākos apstākļos nekā cūkas šajās fermās. Protams, ka šādos gadījumos eh, varībai nav jāpievieno medikamenti. Man tas bija ļoti liels pārsteigums, bet eh, varbūt mums tiešām vajadzētu radīt stimulus labturībai, kas ļautu samazināt antibiotiku izmantošanu. No otras puses, Ir arī tādi zemnieki, kuriem ir govis vai citi dzīvnieki, un tad viņiem ir vienkārši jānokauj slimie dzīvnieki, nevis tie jārastē, jo risks, ka tie inficēs pārējos, ir pārāk augsts. Kā jau es norādīju, mēs varētu izvairīties no antibiotikām vienkārši uzlabojot apstākļus. Lielas paldies! Es gribētu aicināt visus izteikties īsāk. Flanagani kungs. Paldies! Kā jau iepriekšēji runātāji norādīja, šis ir patiešām milzu jautājums. Antibiotiku izmantošana, mm, antibiotiku atklāšana iespējams bija viena no brīnišķīgākajām lietām cilvēces vēsturē. Tā ir devusi ārkārtīgi daudz labumā. Mēs paši to pamanām arī skolās. Mani manu bērnu skolotāji man ir stāstījuši, ka viņi nekad nav redzējuši, ka tik daudz bērnu nav nenāk uz skolu. Šķiet, ka esam patiešām jau nokļuvuši ļoti bīstamā situācijā. Zemnieki jau nevēlas nodarīt nekādu kaitējumu cilvēku veselībai, viņi vēlas ražot tīru, veselīgu pārtiku bet eh, situācija ir tāda, ka zemniekiem ir jāizdzīvo, viņiem ir vajadzīga peļņa, un eh, tieši tāpēc viņiem arī ir zinām izdevumi. Ja mēs iesim pa šo ceļu, es domāju, ka mums tas ir jādara, mums ir jāvēršas pret antibiotiku izmantošanu, tad, protams, ka tas eh, daudz ko maksās. Noteikti, ka Brexitam būs daudz negatīvu saku, bet eh, viena no lielākajām negatīvajām sakām būs tā, ka Nikolsona un Eigņo kungu zināšanas vairs eh, ne, nevarēs tikt izmantotas. Jūs patiešām mūs informējat par ļoti daudz ko. Tiešām var pirkt ekoloģiskas eh, olas, kur nav izmantotas antibiotikas, bet tās maksā diezgan daudz. Uh, Es pazīstu gandrīz visus vecākus savā grāfistē, un viņi tiešām izvēlas šīs olas. Viņi neņem šīs neekoloģiskās olas. Um, profilaks ir labāka nekā ārstēšana, bet eh, šķiet, ka profilakse maksās ļoti dārgi. Ja mēs vēlamies to darīt, mums būs vajadzīgi līdzekļi. Mums noteikti tas ir jādara, bet mēs eh, nedrīkstam visas šīs izmaksas eh, uzlikt tiem cilvēkiem, kas ražo pārtiku. Jautājums, no kurienes tad šī nauda nāks? Hoizlings. Paldies par ziņojumu. Esmu un referents par eh, dzīvnieku medikamentiem, un esam jau nonākuši pie otrā trialoga. Es vēlētos, lai mm, parlaments sas, sas, sagatavotu skaidrus noteikumus. Varbūt, ka antibiotiku ļaunprātīga izmantošana ir saistīta ar dzīvnieku uh, turēšanu. Kā jau tika norādīts, šeit pastāv ļoti lielas atšķirības. Uh, Tāpat arī mums vajadzētu kritiski skatīties uz rezervas antibiotika izmantošanu. Un trilogā dalībvalstis, runājot par šiem abiem punktiem, saka, ka tas tām nav vajadzīgs. Un te, lūk, ir šis Agilēras arguments, ir jāsaglabā konkurētspēja. Es uzskatu, ka mēs nepalīdzēsim mūsu sabiedrībai, ja mēs mēģināsim saglabāt konkurētspēju, nedomājot par nākamo paauģu izdzīvošanas iespējām. Es gluži nevaru akceptēt to, ka mums ir lēti jāsaražo gaļa, un mēs vispār nedomājam vairs par cilvēku veselību. Nu, Kārtīkungs arī ļoti labi definēja to, ka mums ir krankes Tier in einem Stall mit 30.000 Hähnchen und dann kann ich die anderen 29. Tad, tad metafilakses problēma. Arī šeit mums vajadzētu domāt, kā mēs eh, varētu to ierobežot. Mums vajadzētu konsekventāk rīkoties. Es patiešām dusmojos, ka dalība valstis eh, visu to bremzē, jo tās vēlas vienkārši studēt eh, savas nozares. Mums, kā parlamentam, vajadzētu skaidri parādīt, kādā virzienā mums ir jāiet. Mums vajadzētu pieturēties pie šiem punktiem. Man ir tāda sajūta, ka mēs esam vienīgie, kas eh, Eiropas ietveros eh, vēlas par to runāt un vēlas to stādīt par politisku prioritāti. Diemžēl komisija par to īpaši daudz nedomā. Hoibušas kundzei. Paldies, priekšādātājs, nevēlos eh, neko atkārtot. Eņu kungs pateica pašu svarīgāko teikumu. Viņš teica, ka daudzi cilvēki vairs nebūtu pie dzīvības, ja antibiotiku nebūtu bijis. No tā taču tas viss ir atkarīgs. Ja mēs eh, tagad eh, cīnāmies ar mūtu rezistentām baktērijām, tad tas nozīmē, ka mūsu antibiotikas vairs nedā, ne, nestrādā, nav efektīvas un ir jāizmanto rezerves antibiotikas. Tātad šeit ir runa par cilvēku aizsargāšanu, tas taču ir daudz svarīgāk nekā dzīvnieku aizsargāšana. Es eh, domāju, ka ja mēs sāksim izmantot rezerves antibiotikas, tad mums vispār pēc dažiem gadiem mēs eh, varēsim nerunāt par rezerves antibiotikām, jo to vienkārši vairs nebūs. Uh, Jā, mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas caurdzamāk, tas ir jānodrošina gan iedzīvotāju labā, gan arī pārēju labā. Deisa kungs. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī referentām. Šo tematu vajadzētu skatīt tā lietišķi. Jā, šis temats ir ļoti svarīgs, bet mums ir jāskatās arī uz faktiem. Vācijā ir ļoti strikti priekšraksts attiecībā uz uh, antibiotiku izmantošanu dzīvnieku turēšanā. Antibiotiku izmantošana no 2011. līdz 2015. gadam ir samazinājusies vairāk kā uz pusi. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki jau ir devuši savu pienesumu. Um, Vācijā zaļo ministrē norādījusi, ka mm, Risku izvērtēšanas institūts 2012. gadā konstatēja, ka multirezistentās baktērijas slimnīcās um, nāk uh, no lauksaimniecības tikai 5% gadiem, un 95% ir no uh, citiem avotiem. 2011. gadā arī ir eh, samazināts antibiotika izmantošanas laiks. Mēs uzskatām, ka šī attīstība ir ļoti pozitīva. Es eh, darbojos arī piensaimniecībā. Katru dienu mēs eh, pienu pārbaudam uz antibiotikām, Ja kāds lauksaimnieks eh, ir pieļāvis kļūdu un pienā parādās antibiotikas, tad eh, šis piens tiek izmantots eh, biodegvielas ietaisē. Tas nozīmē, ka cilvēki tiek aizsargāti. Es domāju, ka mums nevajadzētu visu vainu uzgrūst lauksaimniekiem, jo fakti runā par pilnīgi kaut ko citu. Lielas paldies! Tagad komisijas pārstāvis. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, First of all, I want to highlight that uh, the Commission welcomes, of course, the attention that... Komisija, protams, apsveic uh, parlamentā pievērsto uzmanību multirezistentajām baktērijām. Komisijai tā ir prioritāte, jo pagājušā gada vidū tika pieņemts rīcības plāns. Ir ļoti svarīgi šo jautājumu risināt uh, pēc iespējas plašāk, jo uh, Par to atbildība ir jāuzņemas visiem. Un mēs varam apsveikt jau kādus pasākumus, kas ļauj mums uh, ierobežot antibiotika izmantošanu. Iepazīstoties ar uh, komitejas sagatavoto projektu, es uh, vēlējos izteikt pāris punktu. Pirmkārtām, kā jūs zināt, trilogi jau ir sākušies par uh, veterinārajiem medikamentiem un medikamentu izmantošanu uh, dzīvnieku varībā. Protams, ka mēs varēsim risināt dažus punktus, kas parādās arī projektā. Piemēram, jautājums par uh, antimikrobiālo līdzekļu profilaktisku izmantošanu. Uh, vai arī metafilakses izmantošana. Īsi diskusijās par to jau runāja. Tāpat būs jādiskutē arī par uh, medikamentu reklamēšanu un tirgošanu mazumtirdzniecībā. Šīs uh, darbības iespējams ļaus uh, atrisināt projektā norādītās problēmas. Tāpat arī gribēju izteikties par atbalstu, ko varētu piešķirt zemniekiem. Saskaņā ar lauku attīstības politiku un KP politiku ir dažādi atbalsta veidi, un jo īpaši ir paredzēts investīciju atbalsts. Tas iespējams varētu būt um, piemērots, ja zemnieki, teiksim, vēlas uzlabot uh, biodrošību fermās ar mērķi apkarot slimības un izmantot uh, alternatīvu ārstēšanu. Tos pašus instrumentus varētu izmantot arī, lai veicinātu izpratni un nodrošinātu mācības. Pastāv iespēja izveidot uh, konsultantu dienestus zemniekiem, ko varētu darīt pašas dalībvalstis. Iespējams, ka tas ļautu arī apmierināt uh, komitejas prasības attiecībā uz uh, mācībām zemnieku saimniecību līmenī. Pēdējais, ko es vēlējos teikt, un tas uh, attiecas uz globālu līmeni. Komisija vēlas arī aizstāvēt savu pozīciju starptautiskā mērogā mēs mēģināsim pievērst eh, lielāku politisko uzmanību starptautiskā līmenī šiem jautājumiem. Mēģināsim ieviest eh, nosacījumus eh, starptautiskajos kodeksos. Vedot sarunas ar tirdzniecības partneriem, mēs pievērsīsim uzmanību arī mikrobiālai rezistencei un mēģināsim pārliecināt par to, ka ir jāapkaro galvenie cēloņi, kas izraisa šo rezistenci. Cerams, ka mūsu partneri rīkosies līdzīgi kā mēs. Tas ir aptuveni viss, ko es vēlējos teikt. Es vēlētos pateikties komitejai par ieguldījumu, un mēs turpināsim ar jums sadarboties. cīnoties pret eh, šo arvien plašāk izplatīto mikrobresistenci. Lielas paldies, un tagad mūsu referents kārtīs. Thank you again, Chair, and thank you for all. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies eh, par eh, to, ko jūs teicāt. Pirms sešiem gadiem runāju ar savu ārstu, un viņš teica, ka Visi grib, lai pārējie nelietotu antibiotikas, bet tad, kad viņi dodas pie ārsta paši, tad viņi grib, lai ārsts viņiem izraksta antibiotikas. Es domāju, ka tas ļoti labi arī ataino eh, šos izaicinājumus, ar ko saskaras visa pasaule. Situācija ir tāda, ka mums nu diena ir jāsamazina antibiotiku izmantošana pilnīgi visur. Un šis ziņojums neaicina aizliegt antibiotikas Tas atzīst, ka antibiotikām ir ļoti liela nozīme un ka tās ir arī vajadzīgas eh, dzīvnieku labturībā. Mēs arī zinām, ka lauksaimnieki noteikti turpinās lietot antibiotikas zināmos apstākļos, bet mums vajadzētu pārliecināties, lai antibiotikas tikt izmantotas tikai un vienīgi tad, kad tas ir absolūti nepieciešams. Es eh, uzklausīju arī komentārus attiecībā uz trešo punktu situācija ir tāda, ka medikamentu uh, dzīvnieku barībā fails, kur es arī esmu mana referents, vēl ar vienu turpinās, turpinās trilogi, un uh, trešā punkta mērķis ir ļoti skaidri norādīt, ka šī komiteja vēlas nodrošināt paraugu praksi. Un ka mēs esam apņēmības pilni nodrošināt, lai mūsu nozares kompetence tiktu ņemta vērā. Protams, ir jāņem vērā arī šī vienas veselības pieeja. Mēs nevēlamies nodarīt eh, pāri nevienam lauksaimniekam, Igņu kungs. Jā, patiešām mums ir jānodrošina šī burkāna un rungas pieeja. Lauksaimniekiem un eh, visai nozarei ir vajadzīgs atbalsts attiecībā uz pasākumu īstenošanu bet mums ir jāaizsargā arī dzīvnieki un cilvēki no pārliecīgas antibiotiku izmantošanas. Mums ir jānodrošina, lai mikrobu rezistences līmenis tiktu samazināts. Sadarbojos ar ānu referentiem un visiem, kas iesniedz grozījumus. Mēģināšu nodrošināt, lai šī komiteja sagatavotu tādu ziņojumu, ko varētu atbalstīt pēc iespējas plašāks politiskais spektrs, tā lai mēs varētu mm, panākt, lai rekomendācijas tiktu iekļautas NB ziņojumā. Kā jau tika norādīts, tas ir mūsu galvenais mērķis. Šis ir ārkārtīgi milzīgs jautājums, iespējams pats svarīgākais jautājums, kas mums jārisina. Mums ir sava loma, kas mums ir jāspēlē, un es domāju, ka šeit mēs varam paveikt kaut ko produktīvu. Paldies! Potrzeba więcej i wiedzy? Jā. Mums ir vajadzīgas zināšanas, mums ir vajadzīga, vajadzīgs vairāk informācijas, un mums ir vajadzīga arī labāka izpratne. Tas attiecas gan uz lauksaimniekiem, gan uz pārtikas produktu ražotājiem, gan arī uz pārējo ķēdi. Lauksaimniecība attiecas uz raž ražošanu, pēc tam nāk pārtikas produkti un tad veselība. Es domāju, ka Mēs visi šeit varam būt vienisprātis. Grozījums var iesniegt līdz 28. februārim. Lielas paldies referentam, lielas paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Tagad pievērsīsimies pie koordinātoru lēmumu apstiprināšanas. Otrzymaliście Państwo w formie elektronicznej, także w formie. E, Lēmumi jums ir nosūtīti pēpastu, Tie ir pieejami arī uh, eh, izturkārtas papīra, neredz, ka kāds vēlas izteikties. Uzskatīsim, ka koordinātoru lēmumu līdz to ir apstiprināti. Šī bija ļoti intensīva nedēļa. Stratēģiskā ziņā mēs arī apskatījām plašu jautājumu loku, runājām par daudzgadu finanšu plānu, par uh, zaļināšanu, par veselību. Paldies visiem, visiem jauko nedēļas nogalī! un varat nosūtīt arī savus jautājumus komisijai, Dorfmana kungam.